Sí. Les ruego que vayan. Cienījamie kolēģi, es vēlētos, lai jūs ieņemtu savas vietas. Jo mēs stūlīt sāksim sanāksmi. <laughs> yeah? Bueno, pues eh, buenas tardes a todos, en primer lugar. Tātad eh, vēlreiz eh, sveicināti Man ir prieks sveikt šeit Eiropas parlamentā dalībvalstu parlamentu deputātus. Mērķis šodien ir izdiskutēt dažādu uh, parlamentu nostāju pret vai par kopējās zivsaimniecības politikas reformu. Un mums ir šobrīd viesi no 23 dalību valstu eh, parlamentiem un ir pārstāvēts 19 dalību valstis. Es vēlētos sveikt arī zivsaimniecības komisāru Damanekī kungu un paldies, ka jūs atradāt iespēju mums šodien pievienoties. lai paustu komisijas viedokli. Un tālāk es varbūt paskaidrošu, kā mēs turpināsim strādāt. Es domāju, ka vajadzētu strādāt tā, lai mēs varētu dot iespēju izteikties pēc iespējas vairāk cilvēkiem pēc tam, kad komisijas un parlamentu pārstāv būs uzstājušies, tātad komisārs un mūsu referents. Es aicināšu katra dalībvalsts parlamenta pārstāvis. Un, ja jums ir divpalātu parlaments, tad eh, centīšos dot vārdu arī katras palātas pārstāvim. Un uh, divu minūšu laikā vajadzētu paust tātad sava parlamenta viedokli. Tātad viens cilvēks no vienpalāts eh, parlamentu, ja jums ir divpalāta parlaments, tad diviem došu iespēju runāt. Centīšos sadalīt runāšanas laiku taisnīgi. Un es lūgtu jūs aizpildīt pieteikumu anketu, ja vēlaties uzstāties Tātad, eh, ja vēlaties uzstāties, un pēc tam mūsu tehniskais personāls eh, visu šīs anketas savāk. Protams, ja jūs nevēlaties izteikties, jums tas obligāti nav jādara. Vienkārši, lai zinātu, kas vēlas izteikties, eh, lūdzu aizpildiet šīs te uh, anketas, kas ir jūsu dokumentu mapītes. Pēc tam sekos debates, kurās varēs uzstāties arī parlamenta, de, Eiropas parlamenta deputāti, kā arī uh, citi deputāti, kam nav bijis iespējas izteikties. Taču otram uzstāšanās raundam mēs e, izsūtīsim jums jaunu pieteikuma anketu, pieteikuma veidlapu. Un tieši tāpat notiks arī ar trešo raundu un mēs vēlētos jūs informēt, ka notiek šīs sēdes tiešraide, un es došu vispirms vārdu Marijai Dimanākī, kas uzstāsies, komisārs kundze uzstāsies tātad pirmā. Paldies, priekšsēdētāji! cienījamie parlamenta deputāti, cienījamie Eiropas parlamenta un dalību valstu parlamenta deputāti. Man tik bieži nav iespējas tikties ar jums visiem kopā. Tādēļ man ir ļoti liels prieks šeit būt šodien un vairāk pa visu. Eh, vēlējos atzīmēt mūsu sadarbību ievērojumu uzlabo jaunais Lisabonas līgums Un šobrīd lēmumu pieņemšanas procesā par jūrlietām un uh, zivsaimniecību parlaments ir piltien, pilntiesīga lēmēji iestāde, un es apsveicu šo parlamentu funkciju pieaugumu. Šodien es mēģināšu aprakstīt, cik tālu mēs esam ar diskusijām uh, par dzīvsaimniecības politikas reformu, un vēlētos runāt par uh, tiem galvenajiem jautājumiem, kas ir konsultāciju procesā izkristalizējušies, kā arī e, izkristalizējušies sanāksmēs ar nozars pārstāvjiem dalību valstīs, ieskaitot neformālo e, zivsaimniecības padomi e, Spānijā. Vispirms vēlējos runāt par reģionalizāciju. Reģionālo iestāžu veidošanu, kas eh, ir eh, domātas eh, noteiktu jūra akvatoriju pārvaldīšanai, ir parādīsies kā tāda, taču vēl nav skaidrs, kādā formā tās tiks veidotas. Ir skaidrs, ka tām ir jāspēj nodrošināt tādi rezultāti, kādus mēs vēlamies. Mums nav jārada jaunas struktūras tikai struktūra radīšanas pēc. Tam tiešām ir jāspēj ienest kādas pārmaiņas. Mūsu reorganizācijas plāni ir jāorganizē koncentrējoties uz dalību valstīs, iesaistot pašu nozari, zinātniekus, plašāku sabiedrību, lai uh, varētu uh, attiecīgi to darbību pielāgot uh, realitātei uz vietas. Un tieši tādēļ ir vajadzīgas šīs konsultatīvās eh, padomas uz vietām, kur apkopotos lūk šī pieredze no plašākas sabiedrības, no zvejniekiem un tā tālāk. Un eh, šīs te politiskās diskusijas, to pārnešanu no centra uz reģioniem, eh, tiešām varētu palielināt mūsu politiku pieņemamību un reģionalizācijas ceļš nozīmē tuvoties pašiem zvejniekiem. Un tieši tādēļ eh, es domāju, ka mums ir jāatrod veids, kā nozari iesaistīt kā aktīvu partneri politikas veidošanā. Un tieši tādēļ šeit, eh, tieši par šādas procedūras veidošanas vēlētos dzirdēt jūsu viedokli. Cits, eh, cita tēma. Daudz no jums varbūt uzdod jautājumu Ko tad tā reģionalizēšana mums nozīmē un kāda šeit ir parlamenta jū loma? Šeit es gribētu teikt pavisam skaidri, ka politikas virzieni ir jāizlēm koplēmumu procedūrā kopā ar parlamentu. Tā piemēram, ilgtermiņa plāni un mērķi. Uh, būs jautājumi, kas tiks izlemti, eh, lemjot kopā parlamentam un padomēji. Kā šos mērķus sasniegt? Piemēram, izmantojot īpašas metodas. To var izlemt komisija dažādos deleģētajos aktos. Eh, detā, detalizētas specifikācijas tehniskiem aspektiem, piemēram, zvejas rīkiem, tīkliem un tā tālāk, To jau varēs izlemt uh, dalību valstis, ieskaitot arī īstenošanas mehānismus. Nu, tie tikai piemēri, un, protams, ka tas nav izsmaļošs saraksts. Tagad es vēlētos runāt par mūsu kopējās divsēmniecības politikas reformu un par tirgu. Mums ir jāstiprina uh, ražotāju organizācijas. Mums ir jāpalīdz labāk sasaistīt nozveju ar e, tirgus pieprasījumu realitātēm, lai iegūtu augstāku mm, tirgus vērtību savai e, produkcijai, izmantojot attiecīgi mūsdienīgu tirgus informāciju. Tādēļ efektīvi ir jāizmanto uh, piešķirtie, nozarē piešķirtie nacionālie resursi uh, plus Eiropas Savienības resursi un es vēlējos to iezīmēt īpaši skaidri, īpaši ņemot vērā faktu, ka situācijā, e, kur krājumi e, samazinās un kur es domāju, ka tādu nesaimnieciskumu vairs nevar attaisnot. Mēs nevaram piešķirt līdzekļus zivju krājumu iznīcināšanai. Tālāk mums ir eh, vajadzīgs vienkāršs uzglabāšanas mehānisms, lai zvejnieki varētu dabūt labākas cenas par saviem produktiem un palīdzēt viņiem regulēt tirgus. Ilgtspējības veicināšana nozīmē, ka tās zivis, kuras nav iespējams pārdot, ir jāatstāj jūrā aplūkojot šo jomu tālāk, es domāju, ka jūs man uh, piekritīsiet, ka mums ir jāievēro tie paši augstie standarti, kurus mēs uh, vēlamies nodrošināt savai kopējai zemniecības politikai. Un šādi paši standarti ir jāievēro arī ārpus Eiropas Savienības teritoriāliem ūdeņiem. Un tas attiec uz cilvēktiesību ievērošanu, uz citiem aspektiem. Uh, un tam ir jābūt kā integrā, tātad eh, neatņemamai daļai jaunajā politikā. Tas viss prasīs sadarbību no komisijas, parlamenta un padomas puses, lai panāktu trīspusējās vienošanās, kurā, protams, tiks iesaistīts parlaments. Nākotnēs šais jautājums, par kuru vēlējos runāt, ir tātad tā, eh, tā, tā saucamās individuāli nododamās eh, tirsniecības tiesības Tām ir jākalpo sociāliem mērķiem un jāsagādā iespējas eh, saņemt finansiālās kompensācijas tiem, kam tās pienākas. Es uzskatu, ka zīvju krājumi ir vispārējais labums, un tādēļ eh, tie uh, lietotāja tiesības ir nosakāmas periodam uz 10 līdz 15 gadiem, vēlāk šīs tiesības iespējams paplašināt, ja lietotājs ir parādījis, uh, ka viņš ir izmantojis visi atbilstošā veidā, vai arī viņš var atgriezties atpakaļ pie uh, finansiālā atbalsta un kompensācija mehānismiem. Mūsu uh, centieni samazināt nozvejas apjomus, uh, samazinot uh, zvejas kuģu floti, līdz šim ir izrādījušies uh, ļoti dārgi. Taču nacionālajā līmenī e, šīs sistēmas tomēr ir paveikušas daudz, jo flotes ir kļuvušas ekonomiski ilgtspējīgākas un spējīgas e, rīkoties atbildīgāk. Kas tad ir panākts nacionālajā līmenī? Piemēram, Dānijā Piemēram, pelāģisko zivju nozvejā viņi ir panākuši samazinājumu par 40%, bēntisko zivju sugu uh, nozvejā par 30%. Savukārt, uh, flotes modernizācija ir ir, flote ir samazināta par 16%. Savukārt, I Igaunijā arī ir samazināti flotas apjomi deviņu gadu ilgā periodā. E, tā saucamā 300 e, kuģu flote e, Spānijā ir samazināta uz 200. Tātad mēs cenšamies veikt šīs reformas, nenoslogojot nodokļu maksātāju. Ja nacionālajā līmenī ir iespējas ar šiem metodēm samazināt uh, zvejas flots kapacitāti, vai to nevajadzētu mēģināt darīt visās dalībvalstīs. Pirms es atbildu šo jautājumu, es gribu uzsvērt nākotnē. Kuģu eh, norakstīšana vairs nenotiks uz nodokļu eh, maksātāju rēķina mēs atrodamies uh, ekonomiskās krīzes uh, viducī, un es neredzu nevienu finanšu ministru nevienā Eiropas saimnības dalību valstī, kas brīvprātīgi uh, piešķirs uh, līdzfinansējumu no nacionālā budžeta zvejas kuģu nodo, norakstīšanai un nodošanai lūžņos. Tādēļ, ņemot vērā šādu situāciju, ja mēs gribam pateikt nē flotas samazināšanai tādā veidā, tas, protams, var izrādīties trieciens daudziem zvejniekiem. E, zvejnieki varbūt vēlētos šādu izeju no nozares paturēt, ja citu, ja viss cits iespējas būtu izsmeltas. Uh, es arī esmu diezgan skeptiski attiecībā uz nododamību visas Eiropas uh, Savienības uh, apmēros. Esmu par relatīvu stabilitāti. Un tādēļ es negribu atbalstīt to, kā šīs te tiesības ir iespējams tirgot no vienas dalību valsts, tātad nu, pāri dalību valstu robežām. Tās var tikt pārdotas vienas dalību valsts ietvaros, bet ne pāri robežām. Es eh, vēlējos runāt arī par eh, maz, tā saucamajiem maziem zvejniekiem. Tie vispār jāatstāj ārpus šīs sistēmas, tie var pievienoties eh, tikai brīvprātīgi. Un ir skaidrs, ka mazo zvejnieku tiesības ir jāpatur šajā segmentā, un tās nevar uzpirkt Tātad viņu kvotas nevar, un nozvēs tiesības nevar, nopirkt, nevar uzpirkt lielākie kuģi. Mums ir jāizvairās no pārmērīgas nozvēs tiesību koncentrācijas. Tad, kad mazie, kas attiec uz mazajiem kuģiem, mums ir jāparedz tāda sistēma, Mm, kas paredz viņam lielākas priekšrocības, jo viņi jau atrodas sliktākā situācijā kā lielie kuģi. Viņus, eh, da, viņi ir ierobežotāki, piemēram, izvēloties nozvejas reģionu, jo ir vienkārši mazāki. Bez tam uh, arī pats nozvejas process ir darbietil, darbietilpīgāks. Un tāpēc ir jāņem vērā eh, šo kuģu, mazo kuģu specifika. Es zinu, ka arī jūs pievēršat tam daudz uzmanības, bet man jūs jāinformē, ka daudzas dalībvalstu valdības tomēr mums šai ziņā nepiekrīt un nevēlas mazajiem kuģiem, mazajiem zvejas kuģiem izvēlēties īpašu pieeju. Un visbeidzot, es vēlētos parunāt par akvakultūru. Ir pilnīgi skaidrs, ka akvakultūra nav uh, atdalām no KZP. Un mums ir jāpievērš attiecīgā uzmanība reformu procesā šim sektoram. Un es parlamentu ziņojumā īpaši uzmanīgi pētīšu tos punktus, kas attiec uz akvakultūras stratēģiju. Pagaidām šīs debatas šodien ar jums, ar uh, dalībvalsts parlamentu pārstāvjiem, ir lieliska iespēja man uh, uzklausīt jūsu viedokļus par akvakultūru tiešā veidā. Tas būtībā attiec uz visiem jautājumiem, par kuriem es šeit šodien runāju. Jūs esat vēlēti tautas pārstāvi. Un Tādēļ jums ir jāpauž savu vēlētāju viedokļi. Mūsu līdz šim auglīgās diskusijas ir radījušas pamatu tālākai sadarbībai nākotnē. Mēs jau varbūt vienmēr pilnīgi visam nepiekrītam, taču mums ir vēlme veidot ekonomiski eh, modernāku un stabilāku zivsaimniecības sektoru. Tā ir nozare, kas ir tik svarīga mūsu piekrasts reģioniem. Tas reģionos uztur darba vietas, kur citu darba vietu ir maz. Un paldies par uzmanību, un es esmu gatava uzklausīt jūsu viedokli. Eh, paldies komisārs kundzei, un eh, paldies Paldies, ka jūs savā ievadrunā pieminējāt tos svarīgākos jautājumus, kurus bijām paledz, paredzējuši arī šodien diskutēt. Un tagad es dodu vārdu Eiropas parlamenta deputātei par traumu nevis kundzei un lūdzu nepārsniedziet desmit minūšu limitu. Tātad pat traumu nevis kundze aprakstīs Eiropas parlamenta attieksmi pret eh, zaļo grāmatu. Prieksēdētāja kundze, godātā komisārs kundze. Godatie kolēģi, man ir ārkārtīgi liels prieks šodien runāt ar jums. Godatie kolēģi, es vēlētos īpaši šodien sveikt šeit dalību valstu parlamentu pārstāvis, un es tiešām esmu pagodināta, ka jūs šeit šodien esat ieradušies. Patiesībā mums ir ļoti daudz sagaidāmā no šīs intereses, ko jūs esat parādījuši, jo šāda veida starp parlamentāra tikšanās nemaz nav tik bieža. Un es tiešām ceru, ka Lisabons līgums, kas mums sniedz jaunas pilnvaras, stiprinās arī mūsu sadarbību. Es redzu, ka šeit piedarās arī citu Eiropas Savienības institūciju pārstāvi. Tas ir lieliski. Šodien mums ir iespēja intensīvāk debatēt par kopīgās zivsaimniecības politikas nākotni. Tā ir lieliski iespēja, jo šobrīd jau ir pagājuši trīs mēneši kopš eh, kopienas publicēja savu eh, zaļo grāmatu par zivsaimniecības politikas reformu. Un tagad mums patiesībā būtu jāvienojas par to, kādus nākotnes iespējamos ceļus un vektors mēs vēlētos redzēt KZP. Jebkurā gadījumā mums ir iespēja izvēlēties dažādu politiku, ir dažādi likumdošanas līmeņi, kas pieņems lēmumus dažādiem līmeņiem, un es esmu optimiste. Es tiešām ticu, ka ja mēs Eiropas parlamentā centīsimies un vēlēsimies dziļāk izprast tos risinājumus, kurus komisija savā zaļajā grāmatā ir ierosinājusi, tad mums tas kopīgi izdosies. Šeit, Eiropas parlamentā, mēs esam kompromisu meistari. Un patiesībā parlamenta viedokli pavisam nesen apstiprināja arī vairākas citas komitejas. Ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos mums ir daudz vairāk ietekmes sfēru koplēmuma procedūras ietvaros kopā ar padomi. Vēl bez tam mums ir arī spēcīgāka sarunu vešanas pozīcija un juridiskais pamats. Bieži vien tā politiskā nostāja, kuru esam panākuši komitejā, ir sava veida kompromiss, bet kompromisā mēs vienmēr mēģinam izsvērt un sabalansēt visu politisko spektru viedokļus. Tekstā, kur komisija sagatavoja aprīlī, ir ļoti daudzas fāzes, un tagad patiesībā mēs skatāmies uz jaunu likumdošanas priekšlikumu. Vienlaicīgi mēs esam tādā procesa etapā, kurā mums ir jāvienojas par to, kurš ir vislabākais iespējamais politiskais risinājums KZP nākotnē šis e, risinājums jau daudziem ir zināms, un e, tas parādās atkal un atkal manā ziņojumā. Galvenais mums ir labāk jāsaglabā zivju resursi, mums ir jānodrošina rentabla zivsaimniecība, mums ir jānodrošina zvejniekiem iespējas gan tālāk izglītoties, gan adekvāti veikt savu rūpalu. Mums ir arī labāk jāuzrauga zivsaimniecība un dažādos operacionālos plānos uh, mēs mēģināsim sadarboties ar dažādajām Eiropas Savienības flotēm. Un, protams, ka dažādās dalību valstīs ir dažādas uzraudzības iestādes un mēģināsim arī saglabāt zīvju resursus un nozveju. Tātad eh, mums nākotnē ir jāmēģina labāk līdzsvarot mūsu mērķi ar mūsu iespējām. Protams, ka mēs vēlamies redzēt kvalitatīvas zivs tirgu, lai patērētājiem būtu ko izvēlēties. Vienlaicīgi mums ir jāievēro arī iekšējā tirgus nolēmumu un noteikumu par zivju tirgu. Un, protams, ka mums ir jārunā arī par tām prasībām, kuras mēs izvirzam trešajām valstīm. Astotajā punktā, astotajā sadaļā es runāju par integrētas politikas nepieciešamību. Tādas politikas nepieciešamību, kurai ir jābūt daudz striktākai un kura aizsargātu uh, zivju un zvejnieku intereses. Es uzskatu, ka ir vairākas jomas, kuras mums īpaši vajadzētu uzsvērt un priorizēt. Pirmkārt, šeit jau pieminēja reģionalizāciju un decentralizāciju. Zaļajā grāmatā ir parādījies priekšlikums šādai decentralizācijai, un decentralizāciju atbalsta arī vairākums parlamenta deputātu. Un tomēr komisāri savā ievadrunā jau pieminēja, un esmu to dzirdējis vairāk kārt arī komisijas pārstāvis sakām, tā tad gan komisāri uzsvēra, gan arī komisija uzsvēra to, cik dažkārt juridiski grūti var būt īstenot reģionalizācijas principu Lisabonas līguma ietvaros. Dažkārt tas pat ir neiespējami, un šeit mēs varētu runāt par harmonizāciju. Protams, ka reģionalizācija ir nepieciešama, un to komisāri pieminēja gan savā šodienas ievadrunā, gan arī agrāk. Varbūt, ka mēs varētu par to diskutēt. Komisāri norādīja uz reģionalizāciju savā zaļajā grāmatā, komisijas zaļa, zaļajā grāmatā, bet par reģionalizāciju jau tiek runāts Lisabonā. Tātad reģionalizācija nav nekas jauns. Uh, Vēl bez tam juristi šodien runājot par to, kādas ir grūtības kopīgajā zivsaimniecības politikā, mums kopīgi vajadzētu mēģināt rast risinājums un ceļus nākotnēji. Nepadosimies, nepadosimies grūtību priekšā. Bet patiesībā tāda skaidra modeļa katrā ziņā vismaz visiem pieņemama modeļa nav. Un ja mēs vēlamies eh, runāt par to šodien, tad varbūt mēs to varētu arī darīt. Mums ir nepieciešams šādas diskusijas, lai mēs varētu skaidrāk skatīties nākotnē. Šobrīd komisija ir mēģinājusi izpildīt jau sen solīto, un tas, protams, ir pozitīvs aspekts. Es uzskatu, ka mums vajadzētu daudz spēcīgāk piedalīties lēmumu pieņemšanā. Komisijai toties savukārt ir jābūt eh, gan finansiāli pārstāvētāji, gan arī vairāk uzraudzības funkcijas vei, veicošai. Tā tad eh, plaisa starp industriālo nozveju un zvej, nelielajām zvejnieku saimniecībām ir milzīga. Par to viss ir viens prātis. Un tomēr šeit vajadzētu pieminēt trīs momentus. Vispirms, tātad mums ir jānošķir rūpnieciskā nozveja no mazaizmēra nozvejas. Uh, Otrakārt, ir nepieciešama pilnīgi skaidra noteikuma abām no šīm divām pilnīgi atšķirīgajām zivsaimniecības jomām. Un treškārt, ir nepieciešams skaidrs definīcijas. Šobrīd komisija ierosina mainīt definīcijas šīm divām flotēm, un komisija piedāvā trīs kritērijas. Cik lieli ir eh, kuģi, cik liela ir apkalpe un cik liela ir nozveja katrām no šīm grupām. Jau tradicionāli tāda ir bijusi definīcija, un tomēr e, šāda definīcija neņem vērā to, ka, piemēram, uz maza kuģa var būt tādas tehnoloģiskie risinājumi, kas pieļauj milzīgu nozveju, un savukārt uz liela kuģa ir vecmodīgas tehnoloģijas, kas nozveju neļauj palielināt bezgalīgi. Tāpēc man tomēr liekas, ka varbūt šajā gadījumā vajadzētu izmantot citus principus. Es nedomāju, ka varbūt vajadzētu visu tā milzīgi reformēt, kā jūs to šeit pieminējāt. Nākamais. Vienmēr vajadzētu nodrošināt ilgtspējības momentu. Mums ir jāraugās, ja, lai zivju resursi jūrās un okeānos adekvāti atjaunotos. Un šajā jomā mums ir jārunā par tiem izņēmumiem, kur šobrīd darbojas zivsaimniecības politikā. Uh, Tātad vispārēji runājot, un secinājums ir sekojoši, ka zivju resursi strauji samazinās. Šobrīd mēs esam noteikuši vairākas zivju sugas un vairākas teritorijas, kuras ir aizsargājumos sarakstā, bet ar aizsardzību vien nepietiek. Mums ir jādara kaut kas aktīvi, lai zivju resursus palielinātu. Tātad šobrīd ir teritorijas, kurās eh, zivju flotēm pieeja netiek pieļauta. Ja mēs vēlamies nodrošināt ekosistēmu dzīvības ilgtspējīgumu, tad, protams, ir jārunā par zivsaimniecības sektoru. Mums ir jānodrošina arī ekonomiskā ilgtspējība, un es uzskatu, ka ir jābūt tādām teritorijām, kurās, piemēram, lielajiem zvejas kuģiem pieeja netiek dota. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir ļoti labas iespējas nodrošināt adekvātu zivsaimniecības politiku, vienlaicīgi nodrošinot ilgtspējību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un par to jau ir pieminējuši pilnīgi visi, kuri ir runājuši par šo sektoru. Uh, Arī komisārs savā ievadrunā pieminēja šo momentu, un komisāra to ir teikusi jau kopš darbā stāšanās. Tātad mums ir iespējams izpildīt un stāties pretī šiem šķēršļiem un palīdzēt visiem, kas ir ieinteresēti. Prieksēdētājiem. Jā, lieliski. Tātad komisārs kundze ir runājusi, parlaments ir runājis, un tagad es dodu vārdu atsevišķiem runātājiem. Un tagad es e, vēlētos pateikt, ka es ļoti strikti pieturēšos pie laika limita. Mēs sākam valstis pēc alfabēta. Tā tad Kipra vispirms un dod vārdu Kipras pārstāvēji. Eh, Kas ir e, Tātad es došu vārdu. Es ceru tiešām, ka es šos vārdus neizrunāju pārāk nepareizi, bet jebkurā gadījumā es dodu vārdu e, Kipras pārstāvim pirmajam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godētās dāmas un kungi. Visiem ir zināms, ka 2002. gadā tika veikta KZP būtiska reformēšana. Un, protams, eh, zivsaimniecības politika kopš tā laika ir mainījusies. Joprojām mums ir būtiska, eh, būtiska zvejas kuģu daudzuma pārpalikums. Zvejas kuģi ir pārāk daudz, un tas tiešā veidā attiecās uz zivju eh, resursiem. Nozve ir pārāk liela, un tas ir E, ietekmēs arī daudzu zvejas flotu samazināšanos. Tātad zivsaimniecība šobrīd pārdzīvo grūtus laikus. Kas mums ir nepieciešams? Ir nepieciešams radikāli pārskatīt kopīgo zivsaimniecības politiku, padarīt to modernāku, padarīt to aktuālāku un uh, izpildīt visus šobrīd tik striktos vidas aizsardzībai izvirzītos standartus, vienlaicīgi nodrošinot kvalitatīvus produktus mūsu patērētājiem uz galda. Mums ir jāmēģina apturēt patreizējās negatīvās tendences, kuras valda kopīgajā zivsaimniecības politikā šobrīd. Vissvarīgākais varbūt būtu tāds, ka ir nepieciešams izveidot kopīgu noteikumu kopumu, kas attiektos uz pilnīgi visiem. Šobrīd ir nepieciešams strikti īstenot Eiropas komisijas sagatavoto zaļo grāmatu. Kā jau es teicu, pasaule ātri mainās, un šobrīd spēkā ir stājies arī Lisabonas līgums. Es uzskatu, ka šobrīd vissvarīgākais būtu izveidot tādu sistēmu, kas darbotos arī lēmumu pieņemšanas līmenī. Dāmas un kungi, ik viens no mums ir nobežījies par to, kāda būs eh, zivsaimniecības nākotne. Un, protams, ka KZP ir jāreformē. Vairāk aspektu, ko vajadzētu darīt, un eh, kas varbūt būtu īpaši nozīmīgi Kiprai. Vispirms, e, piekrastes zvejas kuģu mums nav īpaši daudz, un mums vajadzētu mazliet paskatīties atsevišķi uz neliela apjoma nozveju un uz lielajiem zvejas kuģiem. Skatoties uz Kipras republiku, tad zivju kuģu varbūt nav daudz, un tomēr zivsaimniecība mūsu ekonomikā ir ārkārtīgi nozīmīga un mūsu nākotnē tāpat. Tāpēc ir svarīgi raudzīties uz tiem noteikumiem, kur darbojas Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Un es uzskatu, ka e, vajadzētu saglabāt vietējo akvakultūru spēju izdzīvot arī nākotnē. Jo akvakultūrai, akvakultūra arī nākotnē būs būtisks KZP moments. Un noslēgumā vēlētos pateikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi šāda veida tikšanās, lai visas iesaistītās puses no tuviem un tāliem reģioniem varētu tikties un runāt par reformām par kopīgo zivsaimniecības politiku, jo tikai viedokļu apmaiņas rezultātā mēs varam iegūt informāciju, paraugu praksi un tā tālāk. Es uzskatu, ka mums tiešām ir svarīgi tikties šādā fórumā, un es uzskatu, ka šī diena ir lielisks piemērs tam, kā mēs varētu strādāt nākotnē. Paldies! Paldies! Turpina priekšsēdētāja! Un tagad es dodu vārdu Beļģijas pārstāvim no Flandrijas parlamenta. Un no šā brīža jūs variet uh, pierakstīties uz runātāju sarakstu, kas būs pēc visiem, kad es būšu devusi vārdu visiem parlamentiem. Lūdzu. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris. Ehm, paldies, priekšsēdētājs kundze un eh, komisāri. Man arī ir liels prieks, ka mēs varam eh, šodien piedalīties šajā sanāksmē ņemot vērā kopējās zivsaimniecības politikas pieaugušo sarežģītību. Ir svarīgi uzklausīt, piemēram, komisāri, lai eh, saprastu, kur tiks eh, likts uzsvars. It eh, sevišķi attiecībā uz ilgtspēju un mazajām piekrasts zvejniec, zve, zivsaimniecībām, mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgi viens arī ļoti svarīgs um, elements ir um, ilgspējīgās uh, zivsainiecības veidošana, uh, apmācību organizēšana, kas ir arī ietilpst uh, vispārējā zivsainiecības politikā. Ir ļoti svarīgi skatīties uz um, ilgspējīgām piekrastes zivsaimniecībām kopumā ir eh, jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka šīs eh, mazās zivsaimniecības eh, spēj būt ilgtspējīgas. Un Flandrijas valdība, piemēram, uzskata, ka šeit runa nav tikai par darba vietām zivsaimniecībā, bet arī um, saistītos sektoros, kur arī ir ļoti nozīmīgs uh, prasmu uh, daudzums iesaistīts. Un eh, šī ir nozīmīga sastāvdaļa eh, restruktūrizācijas eh, procesā. Tas arī viss, ko es vēlējos teikt. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Un tagad Dānijas pārstāvis lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es e, runāju Folketinga vārdā, un tā tiešām ir lieliska iniciatīva, ka jūs organizējat šo fórumu. Es e, pārstāvu e, konservatīvo partiju Folketingā, un man tas ir liels gods šobrīd Briselē runāt par šo svarīgo tēmu. Danijā galvenais mūsu uzdevums ir nodrošināt ilgspējīgu zvejniecību un nodrošināt adekvātu lauksaimniecības un uh, zivsaimniecības politiku. Un te, šeit mēs ņemam vērā 2009. gadā komisijas sagatavoto zaļo grāmatu. Mēs uzskatām, ka kopīgā zivsaimniecības politika šobrīd sastopas ar būtiskiem šķēršļiem, kurus mēs varēsim risināt tikai visi kopā - gan ēs institūcijas, gan dalību valsts, gan visi iesaistītās puses. Šie uh, būtiskie šķērsļi ir pārmērīga nozveja, un tas ir novedis, ka šobrīd jūras ir tikpat kā tukšas, tajās vairs nav zivju. Un patiesībā tādējādi mums ir jāmēģina nodrošināt resursu ilgtspējīga. Mēs uzskatām, ka nākotnes zivsainiecības politikā mums ir jābūt mērķim. Galvenajam mērķim - nodrošināt ilgtspējīgu zivsainiecības resursu pārvaldību, nodrošināt adekvātu politiku kopsavilkumu un homogenizāciju, un šādā gaismā skatoties mums izdosies panākt konkrētus rezultātus pārmērīgas nozvejas apkarošanā, un šeit ir nepieciešama kontrola. Kontrola gan no varas iestāžu, gan no atbilstīgo institūciju puses. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības līmenī ir jāizveido tāda motivācijas struktūra, lai visas flotas zvejotu daudz izvēlīgāk un vajadzētu nodrošināt iespējami lielāku pašpārvaldi. Es uzskatu, ka vajadzētu kombinēt dažādas noteikumus, jo tādējādi gan zvejnieki varētu izvēlēties viņiem vispiemērotāko noteikumu kopumu, gan tādējādi zvejnieki varētu vairāk atbildēt paši par savu situāciju. Es uzskatu, ka instrumenti, kā panākt šos mērķus, ir gan nacionālā līmeņa regulācijas, un vajadzētu arī skatīties, cik lielā mērā ir zivsaimniecības resursi pieejami Eiropas Savienībā taču, piemēram, brīdī, kad kaut kas tiek nozvajos, tas tiek ieskaitīts kvotā un nevis tikai tas, kas nonāk ostā. Es uzskatu, ka mums ir jāskatās uz lielākiem kvotu liemeņi, līmeņiem, bet eh, tādajādi mēs izvairītos no zivju atpakaļ iesviešanas jūrā un tādajādi visi noteikumi darbotos par labu patērētājiem zvejniekiem. Es uzskatu, ka Katram zvejniekam ir jāizvēlās vispiemērotākais zvejniecības aprīkojums un jāizvēlās tās vietas, kurās zvejot ir visizdevīgāk. Tādējādi mēs runājam par tā saucamajiem īpašajiem instrumentiem, un tādējādi zvejnieks varēs visvairāk iegūt no jūras uh, no jūras zvejas. Es uzskatu, ka vajadzētu nodrošināt adekvātu kontrolu sistēmu, kur nodrošināt adekvātu zivju reģistrāciju. Šādā sakarā Es uzskatu, ka vajadzētu nodrošināt kontroles un uzraudzības mehānismus uz kuģa. Uh, Tāpēc mēs uzskatām, ka uh, selektīvas nozvejas e, nodrošināšana ir pie, nodrošinām tikai ar selektīviem zvejas rīkiem. Es uzskatu, ka uh, patreizējām kvotām ir jātiek mainītām un nākotnē ir jābūt tikai kvotām un selektīviem zvejas rīkiem, kas nosaka to, tik, cik daudz tiek nozvejots. Paldies! Paldies! Un tagad Mēs uh, turpinam ar Igaunijas pārstāvi. Uh, tātad uh, Igaunijas pārstāvim vārds četras minūtes. Dāmas un kungi, kolēģi no visiem Eiropas parlamentiem, mēs Igaunijas parlamenta sociāldemokrāti. Esam saistībā ar um, Eiropas zivsaimniecības politiku mēs to uzskatām par uh, ļoti svarīgu. Papildus daudzām citām dimensijām zivsaimniecībā ir arī kultūrāla dimensija. Daudzas nācijas, kas dzīvo Baltijas jūras krastos, zvejniecību uzskata par eh, nozīmīgu savus tradicionālās kultūras daļu. Gustavs III, ja nemaldos, teica, ka viņa pavalsniekiem bija jāēd mazas zivis ar visām asakām, jo tās ir veselīgas. Un, protams, eh, tas ir ļoti svarīgi, taču mēs vēlamies uzsvērt eh, dažus aspektus saistībā ar zivsēmniecības eh, politikas reformu. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi eh, saglabāt individuālās nodarbumās tiesības. Šīs tiesības atbalsta piekrastes zveju. Tās arī palīdz samazināt komerciālo zvejniecību kas bieži vien um, ir pakļauta lielā, lieliem uzņēmumiem. Mēs arī uzskatām, ka ir ļoti svarīgi saprast, kāda ir saistība starp ražotāju, starp zvejnieku un gala patērētāju pati zivs var būt diezgan lēta, kad tā tiek uh, nozavejota, Eh, Igaunijā, bet eh, kad tā nonāk līdz patērētājiem, tās cena jau ir eh, daudzkārt palielinājusies. Mēs domājam, ka ir ļoti svarīgi sadarboties ar zvejniekiem un integrēt viņus lēmumu pieņemšanas procesos. Zvejniekiem ir jājūt, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā Eh, ka viņi tiek novērtēti gan Eiropas parlamentā, gan eh, zinātniskajās aprindās. Igaunijā, starp citu, ir arī ļoti daudz sievietes iesaistītas šajā sektorā, un eh, visiem šiem cilvēkiem ir jābūt iesaistītiem diskusijās par ilgspējīgu zivsēmniecības politiku. Mums arī jāpieņem, ka zvejniecība ir viena no pēdējiem tradicionāliem eh, dzīvesveidiem. Zīvis ir nozīmīgs pārtikas avots, un tieši tādēļ mums ir jāpievērš uzmanība akvakultūrai. Mums jābūt eh, radikālākiem attiecībā uz akvakultūru Kādēļ gan neatbalstīt eh, vairāk tradicionālus eh, zvejošanas veidus eh, piekrastes zivsaimniecībās? Eiropas Savienības kultūrālā dimensija arī ir atkarīga no tā, kā tiek veikta zvejniecība. Visas šīs tradīcijas ir atšķirīgas, taču es domāju, ja mēs spētu saprast zīvi, saprast to valodu, mēs varētu arī saprast nepieciešamību saglabāt eh, bioloģisko daudzveidību. Paldies! Un tagad eh, runās eh, Somija. Matis Niluņa četras minūtes lūdzu priekšsēdētājs kundze, godātā komisārs kundze, godātie deputāti. No Somijas mums ir ļoti liels gods šodien piedalīties parlamenta organizētajā sēdē, un es vēlētos pateikt, ko Somija par to domā, un mēs arī par to esam diskutējuši Somijas Rikstāgā Eduskuntā. Uh, Vispirmām kārtām mēs esam priecīgi, ka e, šobrīd zaļajā grāmatā daudz tiek runāts par e, pārmērīgu nozvei, taču vēlētos uzsvert arī to, ka runājot par zivju resursiem, tad e, situācija būtiski atšķirās no teritorijas uz teritoriju. Piemēram, Ziemeļjūrā 93% no nozvejotās mēncas uh, nonāk zvejas rīkos, pirms tā kaut reizi ir spējusi vairoties. Piemēram, Somijā e, slave, lielākā zivs, kas ir visvarīgākā, ir siļķe, un šeit šis procents ir tikai 20%. Varbūt nevajadzētu runāt par visu Eiropas Savienību kopumā, jo Es uzskatu, ka nacionālā līmenī situācija pāraudzīt ir gan vieglāk, gan arī adekvātāk. Tas bija pirmais. Otrais, kas Somijai liekas ārkārtīgi svarīgi, ir tā saucamie eh, piekrastes profesionālā inter rūpnieciskā nozveja. Un šajā ziņā mums ir iespēja izveidot tādu eh, zvejas rīkus, uh, kuri ļautu arī maza apmēra nozvēju, tātad arī maza apmēra flotē mazajiem kuģiem, gan atjaunot zvejas aprīkojumu, gan piedalīties arī ilgtspējīgas zvejniecības nodrošināšanā, jo mēs uzskatām, ka lielie milzīgie treileri pārāk daudz nozvejo. Trešais. Trešais ir par um, zvejas kuģu norakstīšanu lūžņos. Uh, Arī šeit mums ir jābūt daudz efektīvākiem. Mums ir nepieciešams ātrāk atjaunot floti, kura būtu gan vidē draudzīgāka, gan zivīm draudzīgāka, un mums ir jāmēģina palielināt zivju resursu. Nē, mums nedrīkst palielināties floti kvote, tai ir jātiek samazinātāji. Un visbeidzot, tie noteikumi, kuri piespiež zvejniekus nevēlamās zivis iemest atpakaļ jūrā. Tā ir idiotiska procedūra, tā ir īpaši kaitīga Baltijas jūras ekosistēmai, jo tas veicina tikai piesārņojumu ar nātrija savienojumiem, kas veicina aļģu veidošanos. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, Paldies. Jā, un eh, tagad vārds eh, Francijas runātājiem no Nacionālās asamblejas eh, skalkungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Man arī ir prieks, ka Eiropas parlaments ir devis iespēju šajā sarunā piedalīties nacionālajiem parlamentiem. Um, arī mans eh, kolēģis eh, runās vēlāk un papildinās manis teikto. Tātad pirmkārt, attiecībā uz zinātniskās ekspertīzes eh, nozīmes palielināšanos. Šobrīd ir eh, zinām nesaprašanās eh, starp iesaistītajām pusēm, jo KZP šobrīd nebalstās uz visu zinātnisko pamatojumu, kāds ir pieejams. Otkārt, ir nepieciešams pielāgot eh, šīs politikas aspektu, jo ir, eh, situācijas ir dažādas dažādās eh, zivsaimniecības, dažādos reģionos. Un līdz ar to atšķirīgos reģionos, piemēram, tiek nozvejots dažādas zivju sugas, un līdz ar to arī grūtības, ar ko šie reģioni saskarās, ir dažādi, un tādēļ situācija būtu jāpielāgo. Uh, Un es domāju, ka eh, šajā gadījumā KZP pielāgošana dažādām situācijām varētu būt ļoti noderīga. Treškārt, uzņēmumiem nepieciešama cauradzamība. Ikreiz eh, gaidot eh, gada beigas, lai spētu saprast, kādā veidā jūs varēsiet dzīvot nākamajā gadā, tas ir eh, ļoti apgrūtinoši. Un arī šis aspekts ir jāņem vērā. Un tad attiecībā uz um, individuāli nodadamajām tiesībām. Šeit ir jāņem vērā, ka ja katram zvejniekam būtu šādas tiesības, tad varētu rasties zinām destabilizācija. Uh, Un es, protams, atbalstu nelielas eh, zivsēmniecības, taču mums ir eh, jādefinē, kas īsti tas ir. Un eh, mums ir arī jādefinē, ko nozīmē ilgspēja. Mums ir jāatbalsta zvejnieki, mums ir jāatbalsta uh, zivsaidniecība un it sevišķi industrijas, kas eh, nodrošina darba vietas, un tas mums, protams, ir jāņem arī vērā šajā reformā. Un tagad jautājums par eh, zivju izmešanu. Šis, protams, ir jautājums arī par dažādām eh, zvejniecības tehnikām un uh, citiem eh, izmantotiem līdzekļiem, kas ir eh, videi kaitīgi, eh, sevišķi tas attiecas uz degvielu un dažādiem motoriem, mums šajā gadījumā būs nepieciešama atbalsts no Eiropas parlamenta un komisijas. Un mums šeit ir arī jāturpina diskusijas ar valstīm ārpus Eiropas Savienības ir sevišķi, kas attiecas, piemēram, uz mēnesi nozveju. Un noslēgumā es vēlētos e, saņemt e, KZP, kas ir saprotamāk un cilvēciskāk. Eh, Paldies, Paskēlī kungs! Un tagad uh, Francijas pārstāvis no Senāta. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Francijas senātā mēs uh, um, izslimies ar to, ka vēl neesam atbildējuši komisijas zaļai grāmatai. Tas nenozīmē, ka tā mums neinteresē. Tieši pretēji. Mēs šobrīd nogaidam, mēs vēlamies uh, uzzināt vairāk par tās saturu, taču mums ir šobrīd arī dažas uh, bāžas. Pirmkārt par uh, resursu piešķiršana. Šeit ir jautājums par individuāli piešķirmajām kvotām. Un kā mans kolēģis jau teica, lai arī mēs visi piekrītam um, situācijas uzlabošanai, mums tomēr vajadzētu definēt, kam ir tiesības iegādāties šīs tiesības uh, Piemērs ir Īslande, kur eh, šo tiesību nodošana var radīt eh, īpašu koncentrāciju kādā noteiktā vietā. Mēs saprotam, ka šeit nav vienkārši risinājums iespējams. Varbūt vajadzētu eh, runājot par izmešanu, uh, Eh, tad eh, varbūt, ka šeit vajadzētu apkopot eh, dažādās situācijas, kādas ir iespējamas. Taču veicot šādas reformas mums un uzlabojot kontrolas mehānismus, mums ir jābūt konsekventiem un jābūt pārliecībai, ka šāda konsekvence ir iespējama. Mēs arī gribējām uzzināt, vai nebūtu iespējams izveidot kādu uh, marķējumu vai marķēšanas schēmu vietējām zivsaimniecībām. Un kas attiecas uz nākotnes e, zivsaimniecības politiku un kādas būtu galvenās e, pamācības, ko mēs šeit varam gūt? Pirmkārt, mums ir e, jārisina birokrātijas problēma šajā sektorā, gluži tāpat kā jebkurā citā Eiropas politikas e, daļā ja tiek ieviesta politika no augšas, tad eh, nav nekādas garantijas, ka tā tiek pieņemta. Nākamais punkts. Jābūt arī politiskai gribai, kas stāv aiz jebkuras izstrādātās politikas, eh, jo pretējā gadījumā šie pieņemtie lēmumi nekādu iespaidu neatstās. šis ir jautājums, kuru šķietam komisija nav tam pievērsus gan daudz uzmanību. Un es domāju, ka to vajadzētu vēlreiz apskatīt. <clears throat> Pirmkārt, vēlētos uzsvērt eh, darba apmācību un otrkārt arī darba drošību. Jo mēs zinām, ka zvejniecība ir ļoti riskants darbs. Otkārt ir jautājums par saikni uh, kas būtu uzturams starp KZP un uh, kopējo lauksaimniecības politiku. Zivsaimniecības politika ir ļoti interesanta daudzu iemeslu dēļ, taču vienlaikus arī tādēļ, ka uh, tas uh, dod uh, tādu ieskatu tam, kāda varētu izskatīties uh, kopējā lauksaimniecības politika pēc reformas. Uh, zaļajā grāmatā ir ļoti interesanta nodaļa attiecībā uz organizācijām, un šeit tiek definēta e, zvejniecība tirzniecības nolūkos. Un mēs vēlētos arī redzēt šīs definīcijas papildinājumu. Nu, paldies, tagad vārds Vācijai. Bundesrāta pārstāvi, lūdzu vārds jums. Um, Bundesrāts pārstāvēja vārds. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs, kundz, dāmas un kungi. Pārstāvot uh, augšpalātu Bundesrātu, es Var teikt, ka mēs esam apsprieduši eh, KZP, un mēs atbildām par šo politiku, un Šlesvigā Holsteinā eh, mums ir ļoti intensīvas diskusijas, eh, un Buzemā mums bija arī tikšanās jau ar Eiropas komisiju, tā ir lielākā mūsu zvejas osta. Vācijas ziemeļos zvejas klot Flotu struktūra galvenokārt ir nelieli uh, ģimenes eh, uzņēmumi ar nelieliem kuģiem, kas sastāda eh, šo te uh, floti. Šlesvigā Holšteinā nedaudz pāri par 600 zvejas kuģiem, kas ir mazāk par 20 metriem. Un, protams, ka viņi ir satraukšies par savu situāciju. Viņu manevrēšanas iespējas ir ārkārtīgi niesīgas. Būtībā eh, lielā mērā tas ir tādēļ, ka birokrātija praktiski izmaksā ļoti dārgi. Ir jāievēro vairāk 800 dažādi nosacījumu kompleksi, uh, kas regulē zivsaimniecību, un beigu beigās visu dokumentu kārtošana ir pārmērīga, un ar to ir ļoti grūti tikt galā. Un mēs neatrisināsim problēmu, vēl pievienojot nosacījumus un vēl padarā, padarot smagāku birokrātiju. Visā Eiropas Savienībā lietotājiem ērtāku un draudzīgāku vajadzētu eh, padarīt šo noteikumu piemērošanu Es domāju, ka noteikumiem ir jābūt vienādiem tad, e, tajā, kas attiecas uz pārmērīgu nozvei un uz noteikumu pārkāpšanu. Kas attiecas uz pārmērīgi lielo zvejas kuģu ka, e, flotu kapacitāti? Nu, Vācijā mēs esam ieguvuši no šīs situācijas, jo mums nav e, šīs te pārmērīgās jaudas. Un nacionālo kvotu sistēmu Mūsuprāt, ir jāsaglabā kā KLP galvenie, galvenais pīlārs. Īpaši tad, e, tajā, kas attiec uz inspekcijām uzraudzību, dalībvalsts ir atbildīgas par ilgtspējīgu uh, nozveju. Un tam ir jātiec uz visām piekrasts valstīm, lai visas tās kopienas, kas ir atkarīgas no zvejniecības, varētu turpināt uh, savu tradicionālo dzīvesveidu. Uh, dalību valstīm ir jābūt atbildīgām par pārvaldības sistēmām. Bez tā visa eh, piekrastes zvejniekiem nebūs nekādas nākotnes, kas attiec uz nelielajām piekrastes zivsaimniecībām, tad vajadzētu paredzēt iespēju finansēt jaunu kuģu būvi, vienlaicīgi nepalielinot esošās zvejslotas jaudu. Uh, šeit vajadzētu uzlabot, piemēram, drošību, uh, darba drošības kuģiem. Mums ir jāsaglabā ilgspējīga zivju resursu izmantošana, jābeidz uh, neliederīgā zivju izgāšana jūrā, kas diemžēl ir sastopama daudzās zivsaimniecībās. Baltijas jūrā mums reizēm ir ārkārtīgi specifisks, Baltijai raksturīgas problēmas, un, protams, ka vajag skatīties, kā reģions var stiprināt, kā mēs varam veikt šo reģionalizāciju, veidot šīs īpašē, īpašās eh, konsultatīvās padomas. Tas, protams, nedo, nenozīmē papildus birokrātiju, bet tas e, palīdzētu eh, pārvarēt pašreizajā brīža grūtības. Paldies! Jā, paldies. Rumpa kungam. Un tālāk jau no Bundestāga puses. Olgoters kundze, paldies. Cienījamie kolēģi, komisārs kundze. Es vēlreiz vēlējos pateikties par to, ka uzaicinājāt mūs uz šo tikšanos. Es jau 15 gadus darbojos politikā. Un Es ceru, ka šī tikšanās nav tikai vienkārši aizbildinājums par to, ka kaut kas ir jādara. Paldies, komisārs kundze, mm, par jūsu ievadvārdiem. Eh, mums ir zināma līdzība eh, teritorijās, kas ir eh, saistīts ar Ziemeļjūru, teritorijās, kas ir saistīts ar Baltijas jūru, Un mums ir virkne nevalstisko organizāciju, kas eh, darbojas eh, šajā jomā un iesaistās lēmumu pieņemšanā attiecībā eh, uz lēmumu pieņemšanu. Es gribu jūs pārliecināt par to, ka NVO nav domāts tādēļ, lai pretotos jebkam, kas nāk no uh, Briseles. Komisārs kundze, jūs sacījāt, ka jūs vēlties stiprināt zvejnieku kopienas. Tas, protams, ir labi. Uh, doktors Rumps jau sacīja, ka būtu jāatbalsta jauno, jaunu kuģu būvēšanu, taču nepalielinot flotas kapacitāti. Bet vācu flota te kopumā tās vidējais vecums jau pārsniedz 30 gadus, un līdz ar to ir jāuzlabo darba drošību uz šiem kuģiem, kas attiecas uz vidi un draudzīgumu videi. Ja, piemēram, zvejnieks grib nomainīt dzinēju um, savā zvejas kuģī, tāpat laikā viņiem var nedaudz palielināties e, jauda, bet uh, beigu beigās viņiem to neatļaus vai liks uh, piemaksāt un tā tālāk. Es domāju, ka jums vajadzētu paraudzīties, ko ir darījis jūsu priekšgājējs, kā ir attīstījušās regulas un direktīvas. Mums, lūk, ir šī uh, izgāšanas uh, sistēma. Jā, mums ir direktīva, kas aicina uh, izmantot uh, lielāku dienu skaitu tīklus ar mazāku linumu un lielāku dienu skaitu eh, un mazāku dienu skaitu ar lielāku linumu un tā tālāk, bet jāskatās atkal, kā to visu interpretēt. Mums ir kolektīvi jānodrošina tas, ka ir nepieciešams finansējums uh, pētniecībai. Daudz mēs šeit runājam par pārmērīgām jaudām, bet uz Vāciju tas neatiecas. Mums nav Eiropas Savienības flotas, tātad citas valstis mūsu ūdeņos nezvejo, mums ir tikai nacionālā flote. Ja mēs runājam par uh, Eiropas jaudām, nu tad Vācija pārstāv tikai 3% no visas kopējās Eiropas Savienības flot, zvejas flotas jaudas. Jūs sacījāt, ka turpmāk netiks izmaksāts kuģu norakstīšanas prēmijas, nu, ja tas tā būs. Uh, Tad tie zvejnieki, kas uh, pametīs nozari, viņiem ir vajadzīgs kaut kāds eh, sociālais nodrošinājums ehm, tā vietā. Jūs runājat par stabilitāti un ilgspējību. Jā, protams, ka šajā ziņā es jūs varu atbalstīt. bet vajadzētu būt iespēja apmainīties ar nacionālajām kvotām, taču ne tās pārdot, jo tas jau nekā nepalīdzēs eh, zvejniekiem un viņu ģimenēm. Eiropas Savienībai ir kaut kas jādara attiecībā uz uh, Mazajiem zvejniekiem jādomā, kādi parametri konkrēti tiks ņemt vērā, nosakot, kas tad ir mazais zvejnieks, kas nē. Tālāk runājot par akvakultūras attīstību. Mm. Ja mēs runājam par vidi, Mums pagaidām nav noteikts atšķirīgas eh, sistēmas, teiksim, jūras zvejai un akvakultūrai. Un es domāju, Eh, jā, gribēju piebilst, Igaunijas pārstāvs runā par to, cik svarīgi ir mazie piekrastes zvejni, zvejas uzņēmumi un zvejnieki. Eh, Vācijā tikai 7% no uh, visu Vācijas zivu tirgus pieprasījumu mēs spējam nodrošināt ar šāda veida uh, zveju. Die Arbeitsplätze ist nicht das stärkste Argument das stärkste argument kam aus äh, dem östlichen Teil unseres Europas. Būtībā nodarbināto skaits un darba vietu skaits arī ir diezgan liels uh, äh, zivsaimniecības sektorā. Tā ir daļa ar mūsu kultūru, varbūt tam nav saistība tiešā veidā ar uh, darba vietu nodrošināšanu, bet tā ir nacionālā kultūra un tradīcijas. Paldies! Tālāk Grieķijas pārstāvs. Salīps kungs. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Grieķija piekrīt komisijai par to, ka nepieciešams reformēt eh, KZP. Ja mēs vēlamies atrisināt eh, jaudas problēmas, ekonomiskās pastāvēšanas eh, iespējas, ilgtspējību, uh, reģionos, uz kuriem tas visvairāk attiecas. Mēs vēlamies redzēt tādus noteikumus, kas radītu nepieciešamo likumdošanas ietvaru un atbildētu uz īstai, uz patiesajām prasībām nozarē un tirgū, kas varētu arī veicināt mūsu konkurētspēju. Ilgtspējība nozīmē, ka mums ir attiecīgie tīkli, uh, izveidoti, es domāju, šeit eh, dažādi pārvaldības eh, tīklu ir jāņem vērā arī sociālie eh, faktori, kultūras faktori, nodarbinātība. Un šeit, protams, ir jāņem vērā pašu zvejnieku viedoklis. Es, protams, vairāk runāšu par vidusjūru, jo zvejas piepūles regulēšanai ir jābūt saskaņotai ar zinātnes atklājumiem un vidusjūras eh, reģionālā konsultatīvā padome tātad eh, naklajā ar šādiem pētījumiem un eh, līdz ar to mums ir jāskatās, kādu maksimālo ilgspējīgas iegūs apjomu viņi piedāvā un jāizmanto tie tehniski pasākumi, ja mēs runājam par zvejas rīkiem, uh, jānodrošina tas, lai būtu noteikta elastība, tad, kad mēs runājam par zivju izgāšanu jūrā. Es domāju, ka KZP ir jābūt spējīgai ņemt vērā atsevišķu flotu un atsevišķu nozvejas rajonu specifiku. Tas attiec tikpat labi uz vidusjūru kā uz eh, citām eh, jūrām. Eiropas Savienībā un ir jādomā par izdzīvošanas līdzekļu nodrošināšanu eh, piekrastes zvejniekiem. Es domāju, ka mēs esam pārmērīgi pārvērtējuši industriālos zvejniekus. Līdzīgas kļūdas mēs kādreiz eh, pie, pieļāvām arī attiecībā uz kopējo lauksainiecības politiku kas attiec uz akvakultūru, tad arī šeit daudz kas ir atkarīgs no uzņēmuma apmēriem. Bet mazā tā tad zivsaimniecība piekrastēs palīdzēs mums pārvarēt krīzi, jo rada daudzas darba vietas un saglabā tradicionālo dzīvesveidu. Runājot par nākotnes KZP, es domāju, ka mums ir jāstās uz tirgiem, un ražotājiem, bet eh, nedrīkstam, skatoties ražotāju, aizmirst arī tirgus. Mums ir jācenšas nodrošināt tirgus apgādi ar augstu kvalitātes uh, nozvejas produkciju, un KZP ir jāliek lielāks uzsvars uz sociālo dimensiju, kā arī uz vīdes eh, aspektiem un sociālajiem aspektiem, un es domāju, ka tas var tiešām nodrošināt atbalstu reģioniem, kas eh, meklē izdzīvošanas pamata avotus, un es domāju, ka ja mēs atbalstīsim zvejniekus, es domāju, ka mēs to panāksim. Paldies! Tālāk mums divi runātāji no īrijas. Tomšien kungs četrām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisāri kungs, mani kolēģi no citiem parlamentiem. Es vēlos runāt par diviem jautājumiem. Vispirms par pieeju un atsaucoties uz komisāres komentāriem par individuāliem nododamajām kvotām. Uh, ņemot vērā to, ka ir noteikti šī te piekrasta zona 20 eh, jūdžu apjomā, eh, un tā ir palielinājusi eh, vietējo kopienu atkarību no piekrastes zvejas. Un šī te zona ir jāsaglabā nacionālo flotu rīcībā. Uh, Eh, lai to varētu izmantot mazie zvejnieki un sporta zvejnieki, īpaši ņemot eh, vērā to, ka viņu uzņēmumi ir mazi un vidēji. Pieeja eh, piekrasts ūdeņiem līdz šim nav nodrošināta zvejniekiem draudzīgā veidā. Īri uzskata, un mēs domājam, ka turpmāk ir jāpievērš uzmanība 6 līdz 12 e, jūdžu e, noteiktajām limitam. Es domāju, ka ir jāsaglabā šiec 20 jūdzes un 6 jūdzes uz 10. Vēl jo vairāk piekrasts ūdeņi ir ļoti jotīgas, ļoti jotīgi biotopi, jo tur dzīvo pirmkārt dzīvi mazuļi, eh, arī daudzas čaulzīvju sugas, un tie ir saistīti ar atpūtu, ar turismu. Un tieši tādēļ eh, īrija uzskata, ka dalībvalstīm ir jāizstrādā integrēts piekrasts pārvaldības eh, plāns, kas balstītos uz ekosistēmas pieeju. Bez tam īrija vēlas uh, redzēt uh, salu kopienas, uh, ka tās tiek atbalstītas ar īpašiem attīstības plāniem zivsēmniecībai, no kuras viņi ir atkarīgi. Es vēlētos komentēt arī akvakultūras jautājumu. Īrija vēras redzēt uh, akvakultūras nozars stiprināšanos Eiropas Savienībā un vajadzētu izveidot uh, ceļvedi, uh, kas būtu saskaņā ar Eiropas Savienības uh, ekoloģisko likumdošanu. Jo gal galā ar savaļas zivīm vien mēs vairs nespējam nodrošināt mūsu tirgus, un akvakultūra ir tā nozara, kas spēja aizpildīt šo deficītu un pārmērīga uh, paļaušanās uz importu uh, apdraud mūsu pārtiks apgādes drošību, un es domāju, tieši tādēļ ir jāpaplašina akvakultūras sektors. Īrijā akvakultūras produkcija ir piektā augstākā no visām Eiropas Savienības 27 dalību valstīm, un ir paredzēts, ka īrija līdz 2020. gadsimtiem būs palielinājusi uh, savu produkciju šajā sektorā. Jāsaka arī, ka čalzīvi tirgus eh, ir zināmā mērā apdraudēts, ja mēs paļausimies tikai uz savas zivīm, bet akvakultūra var nodrošināt šī deficīta eh, šo tātad apgādāt ar šo produkciju, ievērojot vidē draudzīgu ražošanas veidu, kā arī nodrošināt eh, pārtikas apgādes drošumu un vajadzētu izvairīties no ārkārtīgi lielās Eiropas Savienības atkarības no importētas jūras produkcijas. Paldies! Paldies! Tālāk no īrijas senāta Maikls Makārtī kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji komisāri, cienījamie kolēģi! Man ir prieks eh, šeit iepazīstināt jūs ar īrijas eh, nostāju par KZP. Es runāšu par vairākiem jautājumiem. Es eh, vispirms gribu runāt par individuālajām nododamajām kvotām, par izgāšanu un katru gadu ministri kopā nosaka, kādi ir ierobežojumi nozvejai. Un tālāk kvotas tiek eh, sadalītas uz vēsturisko uh, principu un ievērojot relatīvo stabilitāti. Un uh, dalība valstis pēc tam izlem, kā sadalīt uh, šīs kvotas starp saviem uh, zvejniekiem. Īrijā tas tiek uzskatīts par uh, sabiedrisku labumu, par vispārēju labumu, un tādēļ uh, Es aicinu e, jūs apskatīt veidu, kā šī sistēma darbojas, jo visas piekrastes kopienas ir ļoti atkarīgas no šī ražošana veids. Un, protams, ka īrīts un zvejnieki cieši no krīzes tāpat kā citas valstis, un es domāju, ka šī ir viena no tām jomām, kur mēs šo te e, tendenci nodrošināt uh, lauku kopienu stabilitāti un saglabājot viņiem stabilus ienākumus, eh, definējot tos atbilstoši. Varam viņiem palīdzēt. Un tādēļ es lūgtu jūs ņemt vērā sociālo taisnīgumu principu un lai saglabājas esošā situācija. priekšlikumi, kas ir eh, izskanējuši no citām valstīm, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka nav jābūt eh, piespiedu kvotu privatizācijai, tām ir jābūt nacionālajā līmenī sadalāmām kā vispārējais uh, eh, sabiedrisks labums. Attiecībā uz relatīvo stabilitāti mēs domājam, ka tā ir godīga sistēma. Mēs vēlētos eh, šādu sistēmu saglabāt. Mums ir ļoti grūti saprast, kāpēc citas valstis piedāvā ko citu. Mūsuprāt, tā ir godīgākā metode. Un pārējos metodus var izmantot kā papildus pārvaldības instrumentu. Runājot par 1976. gada nolīgumu, ar apvienoto eh, karalisti par papildus eh, kvotām, galvenajiem krājumiem. Tas tika izdarīts eh, tādēļ, lai tad, kad mēs iestājāmies Eiropas ekonomiskajā padomē, tiktu samazināta mūsu pārmērīgā zvejas aktivitāte. Bet piekrasts reģionos cilvēki joprojām ir atkarīgi no piekrastes zvejas un eh, šeit ir ļoti bagāti zīvju krājumi, kas joprojām ir svarīgi mūsu valstī, un mūsu prāt vecā sistēma ir pārāk formāla, un mēs tādēļ jautājam nevis vienkārši saglabāt status quo, bet arī jaunajā politikā iesaistīt, eh, eh, iekļaut īrijas nostāju. Runājot par izgā, zivju izgāšanu jūrā, mēs Saprotam, ka šis jautājums ir ļoti pretrunīgs un atbalstam to aizlākša, aizliekšanu tie, to zivju krājumiem, eh, kas ir ļoti noplicināti, eh, kā arī izmantot selektīvus eh, nozvejas rīk, rīkus kā arī noteikti nepieciešamās e, izmaiņas katrā konkrētā zivsēmniecībā. Komisārs kundze, es jūs aicinu skatīties, e, kāds būs ekonomiski, kāda būs ekonomiskā ietekme šiem, šiem, šiem pasākumiem. Paldies! Un tagad Itālijas e, senāta vārdā Polo Russo. Paldies, prieksēdētāja kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, komitārs kundze. Ir, eh, šobrīd ir ļoti aktuāli runāt par šiem jautājumiem, un ir ļoti labi, ka mēs tiekamies šādā fórumā. Dalību valstu parlamenti un Eiropas parlaments. Jāsaka, ka starptautiskā finanšu krīze zvejnieku dzīvi nav padarījusi vienlāku, un tā nav padarījusi vieglāku arī starptautiskos kopīgos zivsvarniecības politiku. Tas nav padarījis vieglāku arī jaunu darba vietu radīšanu, tas nav padarījis vieglāku bioloģisko līdzsvaru, zivu resursu atjaunojamību. Tie jau tā bija ļoti jūtīgi. Šobrīd mēs zinām, ka um, nozvei ir pārāk liela, un tas īpaši nelabvēlīgi ietekmē jau tā riska zonā esošās zivju sugas. Atcerēsimies iepriekšējo krīzi, kurā degvielas cenas sasniedza milz augstums. Mēs personīgi Itālijā jau esam pēdējā laikā zaudējuši pār par 55 tūkstošiem darba vietu. Mums ir nepieciešama pilnīgi radikāla reforma, tāda, kura pilnībā izvairītos no noteikumu un normatīvu sarežģītības. Tas, na, tas nav vajadzīgs. Mums ir nepieciešams skaidri pārskatāms lēmumu pieņemšanas process. Protams, piemērosim subsidiaritātes principu, un tomēr ir perifērijas, ir reģionālā dimensija, kuri vislabāk zina, kas konkrētajam reģionam ir nepieciešams. Es nedomāju, ka ir godīgi reģions neiekļauts šajā vienādī, vienādojumā. Mums ir jānodrošina tas, lai reģioniem būtu sava teikšana, un ja mēs vēlamies nodrošināt ilgtspējīgu garākā laika periodā, ilgtspējīgu ekonomiku zilsainiecībai, tad mums ir jāiesaist perifērija. Protams, ir būtiski raudzīties arī uz um, ekonomisko aspe aspektu, un tomēr zivu resursiem ir jābūt palielināmiem. Ja mēs vēlamies konkurēt pasaules līmenī, tad eh, mums ir jāmēģina skatīties uz šo situāciju no cita redzes viedokļa. Protams, mums ir iespējams kaut ko darīt. Visbeidzot, es iestājos par to, ka ir nepieciešams nodrošināt reģionālo modulāciju, jo šobrīd es nedomāju, ka eh, tas reģionālais moments tiek pietiekami ņemts vērā. Mums ir nepieciešami konkrēti noteikumu kopumi mazajiem zvejniekiem, jo uzskat, ka tieši maza mēroga zvejniecība piekrastes nozvejā un piekrastes, mm, piekrastes vietās ir ārkārtīgi būtiska. Paldies! Paldies, priekšsēdētais kundze, paldies Ruso kungam. Tagad Polija no Polijas senāta vārdā Kručikovska kungs. Atvainojos, ja izrunāju jūsu vārdu nepareizi. Tātad četras minūtes vārds jums. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! komisāra kundze, godātie parlamenta deputāti. Runājot Polijas senāta vārdā, es vēlētos vēlreiz uzsvērt Polijas skatījumu uz šiem jautājumiem. Polijā ir vairākas būtiskas tēmas, kuras vēlētos šobrīd šeit diskutēt. Jā, ir ārkārtīgi būtiski, runājot par kopīgo zilsaimniecības politiku, izprast, ka skatījumi ir dažādi un šķautnes ir dažādas. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs tiekamies, mēs eh, apmainamies viedokļiem, uzklausam citus un saprotam, ka situācija dažādās vietās ir stipri atšķirīga. Ja mēs vēlamies mainīt KZP, tad mums ir jāskatās ilglaicīgi. Mums ir jānodrošina tāda resursu noturība, kas spētu nodrošināt gan zivsaimniecības nepieciešamības, gan arī zivu resursu atjaunojamību. Mums ir nepieciešams noturēt šo līdzsvaru, un nākotnē būtu jāraugās, lai zivsainiecības sektora ekonomiskā atmaksāšanās būtu lielāka. Iespējams, ka būtiskākais būtu runāt par konkurētspēju, kāda ir Eiropas zivsaimniecības konkurētspēja. Šeit maz tika runāts par to, ka daudz no mums galdā esošajām zivīm mēs importējam. Līdz ar to mēs nevaram skatīties uz Eiropas Savienības zivsaimniecību izolēti. Nākamais ir jārunā par zivsaimniecības produktu izsekojamību un sektoru pārskatāmību. Lai visiem vienmēr būtu zināms, no kurienes zivs nāk. Protams, zvejniecība nav vienīgā dimensija, kas ir būtiska daudzām vietējām ekonomikām. Un tomēr zivsainiecība daudziem piekrastes reģioniem ir būtiska, un daudzas no vietējām pašvaldībām balstās, no vietējām sabiedrībām balstās uz zvejniecību. Es uzskatu, ka vajadzētu vienkāršot pārvaldes struktūru, ir jānodrošina pieeja informācijai, tā ir mūsu nākotne. Tāpēc es tiešām ticu, ka šodienas doma apmaiņa ir ļoti būtiska. Manus pieminētos aspektus minēja arī komisārs kundze. Un kā jau teicu, mēs varam skatīties uz eh, šiem jautājumiem dažādi. Visbeidzot, vēlētos tikai pievienoties iepriekšējā runātāja teiktajam par pārmērīgu nozvei un par zivju izgāšanu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt to, lai zivju izgāšana īpaši Baltijas jūrā būtu vairāk kontrolēta. Tas arī nodrošinātu adekvātu populācijas pārvaldību un e, tas nāk par labu vidēji. Es uzskatu, ka mums vajadzētu nedaudz paskatīties uz to, kā darbojās patreiz piemērotās normas un kāda varētu būt Eiropas parlamenta loma un arī komisijas loma. Un tomēr arī mums dalību valstu parlamentiem būtu jāsaka savs vārds. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētājs kundze. Tagad Seima vārdā Šukas kungs. Lūdzu! prieksēdētājas kundze, godātā komisārs kundze, dāmas un kungi. Es mēģināšu savā teiktajā koncentrēties uz tām problēmām, kuras ir konkrēti saistīts ar KZP. Vispārēji runājot, Polija vēlas iestāties par to, ka KZP nepieciešams reformēt, mums ir nepieciešams modernizēt mūsu noteikumu kopumi. Uh, Es piekrītu arī komisārs teiktajam, ka mums ir jāuzlabo zivsaimniecības sektora situācija kopumā. Mums ir jāizveido tāds noteikumu un normatīvu kopums, e, kā piemēram Eiropas zivsaimniecības fonds, e, kas varētu būt sava veida pievienotā vērtība visam sektoram. Mums ir jāmēģina pēc iespējas labāk izmantot KZP atvēlētais finansējums. Es tiešām ticu, ka kaut arī Pēdējā laikā mēs esam redzējuši to, ka viena trešdaļa no Eiropas Savienības flotes ir norakstīta lūžņos, tātad flote ir samazinājusies par vienu trešdaļu, un tāds ir mūsu zivsaimniecības politikas sekas. Tātad vēlreiz uzsver, viena trešdaļa no mūsu flotes šobrīd ir lūžņos. Tas ir ietekmējis gan mūsu skatījumu uz tradīcijām, uz zivsēmniecību. Tātad uzskat, ka mums ir nepieciešams reformas, kas būtu ilgtspējīgas. Tas pats attiecās arī uz reģionalizāciju un decentralizāciju. Mums ir nu, jānodrošina tas, lai mums būtu pēc iespējas modernāki un pēdējie pieejamie zinātniskie dati, kas arī sasaucās gan ar eh, subsidiaritātes principu, gan arī ar reģionalizāciju. Es uzskatu, ka KZP reformas būs eh, veiksmīgas tikai tad, ja mēs pārskatīsim arī finansu atbalstu sniegšanas mehānismus. Šiem mehānismiem ir jābūt principiāli caurskatāmiem, jo dažādiem zivsainiecības reģioniem uh, atbalsts tiek sniegts nepārskatām. Ja mēs vēlamies atbalstīt vietējās zivsaimniecības kopienas, un to mēs īpaši skaidri redzam Polijā, mums ir nepieciešams pārskatāmāks mehānisms, vieglāk pieejams, jo tas ir ļoti svarīgi visiem maza apmēra zvejniecības darbības veicējiem. Un tagad burtiski pāris vārdu par citu mums svarīgu tēmu un eh, tas ir saistīts ar relatīvo stabilitāti. Mēs iestājamies uz eh, tādu principu piemērošanu, kas nodrošinātu relatīvo stabilitāti tās patreizējā formā. Proti, mums ir jāsaglabā patreizējais status quo, un tas, mūsuprāt, KZP politikai ir pašā kodolā. Tas ir viens no tiem principiem, kurš ir pierādījis savu savu darbību kā ļoti labs, un mēs uzskatām, ka tam arī vajadzētu būt vienam no KZP būtiskākajiem punktiem. Ja mēs to mainīsim, tad tam varētu būt negatīvas sekas uz zivsaimniecības nākotni. Paldies, un tagad eh, Portugāles vārdā Pereiras kungs četras minūtes. Paldies, prieksēdētāja kungs. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, Es vēlētos īpaši sveikt šodien Petrau Neves kundze par lielisko darbu, jo mūsuprāt zaļā grāmata ir um, tuvu ģeniālām. Un tas ir arī viens no ziņojumiem, kurus mēs vēlētos redzēt pieņemtus. Mēs vēlētos vēlreiz uzsvērt, cik ļoti būtisks Portugāles parlamentam liekas KZP reforma, un vēlētos izmantot šo iespēju gan apmainīties viedokļiem ar kolēģiem, gan arī dzirdēt dažādas viedokļas. Gan vidas aktīvisti, gan sabiedrība kā tāda, gan parlaments, gan zvejnieki ir bijuši iesaistīti šo tēmu apkopojumā. Un mums palīdzēja arī kolēģi Ferreira. Un tagad konkrētāk par mūsu idejām un domām. Vispirmām kārtām mēs uzskatām, ka būtiskākais ir savienot kopā tās trīs dimensijas, kuras šobrīd ir KZP reformas pamatā. Tā tad vide, eh, lēmumu pieņemšana, zivju resursu saglabāšana, sociāla ekonomiskais aspekts un teritoriālais aspekts, tad ir ekonomiskā doma, jo ja jau zivsaimniecība neatmaksājās, tad kāda ir jēga to uzturēt? Tas attiecās gan uz darba vietu saglabāšanu, gan arī uz kuģiem, uz floti. Ir svarīgi, lai visi šie trīs līmeņi būtu līdzsvarā un lai kāds nesvērtu vairāk kā citi. Protams, ir daudz kritēriju, kas to nosaka. Mēs šobrīd strādājam Lisabonas līguma ietvaros, un tomēr mēs uzskatām, ka reģionalizācija un decentralizācija spēlēs īpaši svarīgu lomu. Šobrīd dalību valstīm ir deleģēta ļoti liela atbildības joma, un, protams, mēs iestājāmies par subsidiaritātes principu. Dažādas iesaistītās puses, ja tās tiks iesaistītas adekvāti, tad e, sinerģija veicinās pievienotās vērtības palielināšanos, un tādējādi mēs panāksim vislabāko rezultātu. Portugāla uzskata, ka relatīvā stabilitāte ir jāsaglabā, un vienlaicīgi mums ir jāsaglabā tās struktūras, kuras ir pierādījušas sev veiksmīgā darbībā. Tas attiecās gan uz rūpniecisko nozvei, gan uz nelielu izmēru zvejnieku saimniecībām. Arī arī tas apkopotais e, zināšanu kopums un prasmes nodrošinās ilgtspējīgumu. Neaizmirsīsim to. Jāsaka, ka prasmes zivsainiecībā ir milzīgas un tūkstošu gadu garumā. Mēs nedrīkstam tās visas aizlaucīt prom. Portugāla uzskata, ka tā saucamās e, pārvietojamās kvotas nenāks par labu nelielajām zvejnieku saimniecībām. Tas vairāk e, nāks par labu lielajiem rūpnieciskajai nozvejai, kur nosmels krējumu, ja tā varētu teikt. Un es uzskatu, ka tās prasmes, kuras šobrīd ir apkopotas Eiropas Savienības zivsainiecības sektorā, mums vajag tās labāk izmantot, bet ir jābūt arī uzraudzībai, jo šobrīd uzraudzība dažādās dalību valstīs ir stipri atšķirīga. Šobrīd mēs šeit tiekamies tāpēc, ka mēs vēlamies mēs vēlamies eh, apvienoties ar labāko praksi. Paldies, ka uzklausījāt. Un tagad no Slovēnijas es dodu vārdu parlamentārās asamblējas vārdā Pikas kungam. Hvala za besedo, gospa predsednica. Paldies, priekšsēdētājs kundze un uh, arī komisārs kundze, dāmas un kungi. Vēlos jūs uh, sveikt arī no savas puses. Mēs atbalstam KZP, kā arī uh, zaļajā grāmatā atspoguļotās pozīcijas. Taču mēs esam atklājuši, ka mūsu pieredze ar KZP, kā arī eh, ņemot vērā eh, visus atsevišķos soļus, kas ir jāspēr līdz 2013. gadam, tie netiek veikti tādā veidā, kā tas būtu nepieciešams. Mūsuprāt, būtu šie soļu daudzums eh, jāsamazina. Uh, Eh, lai mēs varētu labāk sasniegt dažādus mērķus, mums būtu jāsamazina zvejas daudzums eh, gadījumos, kad ir eh, pārlieku liela nozveja. Un mums būtu jāvēlta resursi citiem, citām, citos virzienos. Uh, sevišķi, piemēram, saistībā ar tehnoloģiju. Jāņem, eh, jāpievērš uzmanība tam, lai eh, cilvēki, ne, cilvēki neņemtu vērā eh, šīs dažādās ietekmes. Un mums ir jāatcerās, ka zvejnieki arī ir cilvēki, un Viņiem ir nepieciešams eh, sevi nodrošināt, un ja viņi to nevar darīt ar zvejniecību, tad mums ir viņiem jāpalīdz. Un katrā ziņā komisija un uh, eh, KZP ir pozīcijā, lai varētu palīdzēt šiem cilvēkiem. Attiecībā uz uh, vispārējo pieļaujamo nozveju mums tā būtu jāplūko Eh, no atsevišķu sugu skatu punkta, ņemot vērā arī eh, jaunās zīves. Un eh, pielāgojot šos noteikumus dažādām sugām, un tā tad mainot arī šos noteikumus no gada uz gadu. Es arī vēlētos uzsvērt un atgādināt par eh, Itālijas ilgstošo pieeju, kas pirms 25 gadiem eh, aizliedza zvejniekiem eh, ķert zivju mazuļus, un tajā laika periodā zvejnieki varēja saņemt kompensācijas. Taču, lai šādi rīkotos, šeit būtu mm, jāsaka savs galvārds tieši profesionāļiem. Līdz 2013. gadam katra dalībvalsts varētu izstrādāt e, šajā e, jomā paši savus projektus. Attiecībā uz e, iedzīvotāju informēšanu. Uh, tad eh, zivsaimniecība būtu jābūt eh, trešajai fāzei. Un eh, paldies par uzmanību. Paldies. Piks kundze. Tagad Spānijas pārstāvis. Jā, paldies priekšsēdētāji. es um, pārstāvu vidas lauksaimniecības un zivsaimniecības komiteju Spānijas parlamentā, un pirmkārt vēlos um, paust savu gandarījumu par to, ka Nacionālajie parlamenti var piedalīties šajā sēdē. Es vēlētos atsaukt atmiņā, ka eh, māja sākumā notika neformālas zivsaimniecības uh, ministru uh, tikšanās, kurā tika diskutēts par eh, komisijas sagatavoto dokumentu. Un uh, šeit tika apspriest svarīgi jautājumi, kas ir saistīti ar KZP reformu, piekrastu zvejniecību, rūpniecisko nozveju un arī eh, zivsaimniecības ārējiem aspektiem. Taču es vēlētos teikt, ka gan tajā sanāksmē, gan šajā šķietam, ka visiem interesē nākotnes attīstība. Lai arī mēs redzam, ka ir dažādi viedokļi par to, kā sasniegt šos mērķus. Un nākamie mēneši būs ļoti svarīgi KZP reformai kas būs viena no vērienīgākajiem, kāda ir līdz šim veikta. Protams, galvenie mērķi ir ilgspējīgs e, zivsaimniecības, e, zvejnieku spēja sevi uzturēt e, piekrastes joslās. Es vēlētos atsaukties uz dažu kolēģu teikto svarīgs punkts ir eh, KZP politiskie mērķi. Šeit vajadzētu ļoti skaidri definēt mērķus, jo eh, šeit vajadzētu definēt, kurš no visiem mērķiem eh, politiskie, ekonomiskie būtu pats paši galvenie. Un eh, ņemot vērā sociāli ekonomiskos apstākļus, arī vajadzētu um, šo politiku eh, pielāgot situācijai. Mums būs eh, jāizstrādā KZP reformas ļoti uzmanīgi, ņemot vērā arī dažādus pieejamos zivsaimniecības resursus. un arī ņemot vērā mērķi e, izmantot e, zivsaimniecības līdz e, pieļaujamām robežām. Šis ir sektors, kas būs pilnībā jāregulē nākotnē un par ko arī būs jāpanāk vispārējais konsens. Es vēlētos arī atzīmēt, ka mums ir jāturpina progress attiecībā uz dažādām zivsaimniecībām, arī ņemot vērā individuālās nodedumās tiesības, taču šeit arī jāņem vērā atšķirības starp dažādām zivsaimniecībām. Viens iespējams risinājums būtu individuālo nodedumā tiesību uzturēšana, taču uh, šo sistēmu nevajadzētu pielāgot eh, nelielajām piekrastes eh, zivsaimniecības flotēm, jo tās ir ļoti saržģītas. Mums ir jāņem vērā arī dažādi sociālo-ekonomiskie apstākļi. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad eh, senāta pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji un komisāri, godātie locekļi un e, Nacionāla parlamenta pārstāvi attiecībā uz KZP reformu nepieciešams e, saprast esošo zivsaimniecību e, situāciju, kā arī KZP vēsturi. KZP vēsturiski ir e, Eiropas apvienošanās rezultātā tapusi, e, Un mums jāsaprot, ka šajā procesā ir bijuši iesaistīti dažādi politiskie mērķi. Un Eiropā, Eiropas kopienā citi politiskie mērķi ir bijuši svarīgāki par KZP. Č šobrīd mēs redzam, ka politika attiecībā uz eh, dabas eh, resursu saglabāšanu nav bijusi ideāla Taču es domāju, ka eh, izmantojot labus zinātniskos pētījumus un pieņemot eh, atbildīgus lēmumus, mēs varam eh, panākt progresu. KZP reforma. Šajā reformā ir apskatīti daudzi aspekti, un es vēlētos izteikties par dažiem no tiem attiecībā uz flotas kapacitāti šeit būtu jāpēta dažādu sugu um, izplatība un uh, līdz ar to arī uh, jāizvērtē flotas kapacitātes iespējas. Kas attiec uz politiskiem mērķiem, kā jau man kolēģi minēja, KZP ir uh, jāiekļauj politiski, sociāli, ekonomiski un vides mērķi. Un mums e, šeit ir jāatrod arī m, dažādi darba vietu risinājumi piekrastes zonās. Mums ir jāizveido pašpārvalde zivsaimniecības sektorā, pārtikas sektorā, lai visa šī ķēde būtu atbildīga par e, KZP e, noteikumu ievērošanu. Un um, šeit ir jāizvērtē visi nepieciešamie uh, mēri, kas ir uh, jāievieš. Un uh, arī jāizvērtē to ietekme uz uh, ražošanas izmaksu palielināšanos. Un uh, tādēļ, es domāju, ka ļoti svarīga šī pašpārvalde. Mums arī ir jāaizsargā nelielās piekrastes zivsaimniecības. Mums ir jāaizsargā šī nozara, ņemot vērā tās eh, sociālo, ekonomisko ietekmi. Mums ir jāizstrādā eh, piekrastes zivsaimniecības eh, koncepcija visā Eiropas Savienībā. Lai saglabātu zinām stabilitāti piekrastes reģionos attiecībā uz individuālām nodadamām tiesībām mums ir jāsaglabā esošie ierobežojumi, eh, tātad, kas eh, attiec tikai uz nacionālajām flotēm. Attiecībā uz eh, nozvejus saistību ar patērētāju. Šeit ir saikne starp cenām. Mums ir jāizstrādā nepieciešamie mēri, lai eh, visā šajā komerciālajā ķēdē būtu eh, skaidri noteikumi un ehm, caurredzams eh, process. Mums ir jāplūko arī ehm, importi no trešajām valstīm un tiem jāpiemēro uh, tādi paši nosacījumi, kas attiecas uz eh, Eiropas zivsaimniecībām. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad uh, vārds Zviedrijai. Larsonkungs no Rikstāga. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, komisārs kundze, godātie parlamentārieši, godātās dāmas un kungi. Zviedrijas parlamentā, no Zviedrijas parlamenta puses es vēlētos pateikt, ka es pilnībā vienots esmu domā par to, ka šī reforma ir ārkārtīgi svarīga un tai ir jāizdodās. Tas jau nenozīmē, ka mums izdosies panākt visu, bet mums ir jādara visu, lai to panāktu. Tāpēc mēs, mums ir jābūt gataviem pieņemt varbūt nepupi, nepopulārus lēmumus, kuri īslaicīgā periodā nevienmēr ir viegli redzams to galapunkts. Es vēlētos vairāk runāt par socioekonomisko dimensiju šajā šajā eh, ZP, un visas dimensijas ir svarīgas, protams, un tomēr Zviedrijas Rikstāga lauksaimniecības un zivsaimniecības komisijā runājot par šiem jautājumiem, mēs esam viennozīmīgi viensprāts, ka mums ir jāskatās uz ekoloģisko ilgtspējīgu. Tas ir viens no priekšnoteikumiem, ja mēs vēlamies socioekonomisku ilgtspējīgu. Tātad tas nenozīmē, ka mēs ekonomisko ilgtspējīgu novērtējam zemāk, un tomēr, ja mums nebūs ekoloģiskā ilgtspējība, tad mums nebūs ekonomiskās. Viena lieta, kas, manuprāt, ir pamata pamatos, un mēs to uzskatām par pamatakmeni KZP reformā, un tas ir lēmumu pieņemšanas process. Tāda veida lēmumi, tāda veida fórums, kurā šobrīd mēs piedalāmies, tādā veidā tas, ka. Uh, Tātad eh, katru gadu beigās tiekās zivsaimniecības padome un nolem kvotas katrai valstī. Tas ir stulbi. Mums ir jāatsapās no šāda principa, mums ir jānodrošina tāda principa, par kuriem vienojas parlaments, padome un komisija, un kas nodrošinātu ilgtspējīgu zivsaimniecības politikas attīstību. Tas ir pirmais. Nākamais. Mēs nedrīkstam raudzīties tikai ilg, īslaicīgi. Un es uzskatu, ka tehniskie lēmumi pieņemšana būtu jādeleģē citiem, komisijai un reģioniem. Vēl bez tam Zviedrija ir viensprāts tajā, ka tieši reģionālā zivsaimniecības resursu pārvaldība ir ļoti būtiska, jo patiesībā jau ir tā, ka starp dažādiem reģioniem ir būtiskas atšķirības. Un ja mēs vēlamies reformā iegūt akceptance visos reģionos, tad mums ir jāiesaist tajos visi iestādes, zinātnieki, zvejnieki, un tikai šādā dialogā, šādā fórumā mēs e, dabūsim noenkurojumu visās atbildību uzņemošajās sfērās. Tātad, kā jau teicu, tas ir viens no stūrakmeņiem Otrs stūrakmens ir pārvaldības plāni un zivju atjaunošanas plāni. Tad šiem plāniem ir jātiek tālāk attīstītiem un jāpārņem arī citas jomas. Ļoti veiksmīgi piemēri mēs pavisam nesen redzējām Baltijas jūrā, kur patiesībā mēnces uh, daudzums pieaug. Tas ir ļoti pozitīvs vektors, un e, mēs redzam tā pieauguma arī nākotnē. Un to ir nodrošinājis tikai un vienīgi mēncu resursu pārvaldības plāns, kas Baltijas jūrā ir darbojies jau daudzus gadus. Mums visiem ir jāuzņemās atbildīgi lēmumi, taču šis, plānums, šis plāns principā ir novērsis īslaicīgu lēmumu pieņemšanu un izpildi. Uh, Tā tad es nezinu, cik ilgi es esmu runājis, varbūt, ka es jau esmu runājis pār par četrām minūtēm. Labi, paldies! Eh, paldies! Pirmo sarunu raundu, tātad diskusiju raundu mēs eh, beidzam. Un tagad eh, noslēguma komentāram vārds komisārs kundzei, jo viņai jādodas prom. Lūdzu. Es vēlētos pateikties visiem par jūsu ieguldījumu. Bija ļoti patīkami jūs visus uzklausīt. Tik daudz dažādu viedokļu un tieši par lietu. Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai varētu e, iestrādāt katru izteikto viedokli. Es gribētu, lai jūs saprotat, ka ir virkni jautājumu, par kuriem mums var būt ļoti lauglīgas diskusijas, taču ir, diemžēl, jautājumi, kas ir arī ārpus KZP aptvēruma. Un es vēlētos pasvītrot to, ka es nevaru apspriest vai izteikt viedokļus par jautājumiem, kas ir minēti Eiropas eh, līgumos. Mums ir jāievēro līguma noteikumi un normas, tur mēs neko nevaram darīt. Tāpēc skar tādus jūtīgus jautājumus, kas ieskar uh, gāras diskusijas starp dalību valstīm un kas ir atspoguļots Eiropas stiprināšanas līgumos, tur mēs neko nevaram darīt. Uh, jā, mums ir jāsaglabā relatīvās stabilitātes princips, mēs neuzskatām, ka šis princips būtu jāmaina. Es domāju, ka mums ir jāsaglabā tas, ko mēs jau esam sasnāk, sasnieguši, piemēram, attiecībā uz uh, e, nozvēs teritoriju pieejamību Um, un mums ir jāiet uz reģionalizāciju. Es gribu atklāt teikt, ka lietas, kurās es nevaru neko ietekmēt, es tiešām neko nevaru ietekmēt, tāpēc ir jākoncentrēs uz lietām, kuras ir manā mandātā, kuras mēs varam, par kurām varam diskutēt, varam pieņemt lēmumus. Lūk, šādā mm, ietvarā es arī vēlētos jums visiem pateikties. Es saprotu, ka ir tā diezgan liela vienprātība par galvenajiem virzieniem KZP reformā, un es vēlreiz vēlētos pateikties e, visiem tiem, kas atsaucās uz mūsu pūliņiem, kas ir atspoguļoti zaļajā grāmatā, mēģināt saskaņot visdažādākos mums politikas aps, uh, aspektus mūsu nozares e, konkurēt spēju, e, sociālo dimensiju. Mums ir jāsaskaņo visi trīs galvenie aspekti. Protams, mēs varam runāt par ilgspējīgu vai sociālo dimensiju vai e, ilgts un vai konkurētspēju un varam strīdēties par to, kur no tām būs pirmā. Bet ja mēs to nedarīsim reizē, tad mums nebūs tāda koherenta saskaņota uh, reformu, kādu mēs vēlamies. Tāpēc es domāju, ka ir tāda vienprātība arī par to, ka ir nepieciešama reģionalizācija, jo ir daudz priekšlikumu šajā sakarā, un es centīšos tos ņemt vērā. Bija daudz izteikumu arī par vajadzību stiprināt ražotāju organizācijas, es tam pilnībā piekrītu, un mums ir jāmēģina rast tur pozitīvu risinājumu. Ir arī tāda liela vienprātība par to, ka ir nepieciešams kaut kādā veidā regulēt eh, visu eh, ķēdi, eh, sākot ar tātad zivs nozveju un beidzot ar zivs nonākšanu uz galda. Es domāju, šeit ir milzīgas plaisas. Šeit ļoti daudz cilvēku gūs nepamatotu peļņu šajā ķēdē, bet mums rodas problēma, jo rodas uh, problēmas ar zivīm, kas tiek eh, nozvejotas, bet netiek izmantotas pārtiks ražošanai un tā tālāk. Es eh, priecājos, ka neparādījās nekādas īpašas šaubas par mazajiem eh, zvejniekiem. Jā, protams, ir jādomā, kā precīzāk definēt eh, mazos zvejniekus, ir dažādas iespējas, kā to var darīt, bet mums vienkārši ir jānosaka vienkārši nosacījumi, tas ir svarīgi, lai visi saprastu, ko mēs vēlamies iz... paveikt. Arī par akvakultūru es jums piekrītu ja mēs importējam tik daudz zivju produktu no citām valstīm, un ja mēs vēlamies, lai mūsu zivju krājumi atjaunotos, mums ir jāpiedāvā mūsu zvejniekiem, zvejnieku kopienām izēja, un akvakultūra ir viens no veidiem, kas var nodrošināt daudz darba vietu un uh, rezultātā produktus kurus mēs nevaram nodrošināt no citiem sektoriem. Runāt par individuālām nododamajām tiesībām, es saprotu, ka tas ir tāds pretrunīgs jautājums, strīdīgs jautājums, eh, bet eh, es arī uzskatu, ka eh, zivju krājumi ir sabiedrisks labums, ir vispārīgs labums, un tieši tāpēc mēs nerunājam par to, ka mēs kādam varētu nodot uh, īpašumā eh, zivju krājums. Mēs runājam par lietotāju tiesībām, par šo tiesību nodošanu cilvēkiem, kam jau ir eh, pieder zvejas kuģi, kas jau ir saistīti ar zivsaimniecības sektoru. Tātad mēs runājam par šīm lietošanas vai izmantošanas tiesībām uz noteiktu periodu, teiksim uz 10-15 gadiem, Un pēc tam, ja šīs tiesības ir uh, labi izmantotas, mēs tās varam atjaunot. Ja nē, tad šīs tiesības pāries atpakaļ valstī. Mēs te nerunājam par privatizāciju, kā es te dzirdēju dažus izteikumus. Es pilnīgi piekrītu, ka tie ir vispārīgs labums, un tāpēc mēs runājam par lietošanas tiesībām. Protams, šī diskusija vēl turpināsies, un viedokļi ir dažādi, bet ko es vēlētos saprast? Es gribētu, lai visi jūs saprast. Un es vēlos to vēlreiz uzsvērt, mums nav līdzekļu kūģu norakstīšanai. Un es vēlētos sap, lai saprast, pat ja mums būtu šādi līdzekļi. Es esmu runājusi ar dalību valstīm, un es gribu jums atzīties, ka es nevaru atrast nevienu finanšu ministru, nevienā dalībvalstī, kas varētu nodrošināt līdzfinansējumu. Ko tad mēs darīsim? Mēs tātad nevaram kuģu norakstīšanai piešķirt līdzekļus, un ja mēs nedodam viņiem iespējas pārdot savas nozvejas tiesības, mēs nedosim viņiem agrīnās pensijas, jo finanšu ministri uh, šobrīd e, nepiekrīt agrīnai pensionēšanās iespējai, nu ko tad mēs darīsim? Lūk, es gribētu, lai mēs tā reāli pieiet šiem jautājumiem. Ko tad mēs darīsim e, ar zvejniekiem ar pārmērīgu flotas jaudu, ja nav cita risinājuma? Es pavisam nopietni saku, mums ir trīs risinājumi - norakstīšana, agrīnā pensionēšanās un nozvejas tiesību eh, nodošana. Man nav citu iespēju. Eh, man, protams, šobrīd nav vairāk laika, bet ja jums ir kādi uh, priekšlikumi, atsūtiet man ēpastu vai atrodiet citu veidu. Šobrīd esmu izgājis cauri konsultāciju procesam un es nekādus citus ceļus neredzam. Tāpat laikā jāsaglabā konkurētspēja, maksimāli ilgtspēja un sociālā kohēzija. Es saprotu jūsu bažas, un tāpēc es eh, pārskatīšu iepriekšējās komisijas priekšlikumu par individuāli nododamiem tiesībām, kas ir nododams visā Eiropas Savienībā. Es runāju, ka tam ir jāsaglabājas tikai nacionālajā līmenī. Eh, un arī jāizvairās no uh, tā, ka um, mazās flotas nozvēs tiesības pāriet lielajiem kuģiem. Bet, protams, esmu gatava par to runāt un aizstāvēt, teiksim, jūsu priekšlikums, ja tādi būs. Paldies, komisārs, Kus, komisārs kundze. Es uzskatu, ka tā bija ļoti interesanta viedokļa apmaiņa. Mēs esam dzirdējuši gan tātad komisija, komisārs kundze, gan dalību valstu parlamentu pārstāvis. Es vēlētos jums pateikties par to, ka piedalījāties šeit, godātā komisārs kundze, ka atvēlējāt mums savu laiku. Un e, tas ir liels gods gan Eiropas parlamenta deputātiem un pasakās arī parlamenta deputāti. Paldies, mēs turpināsim mūsu sēdi. sí, no, sí, sí, sí, sí. sí. A ver, a ver, silencio de los diputados. Godātie deputāti, godātie deputāti, mēs turpinam savu darbu. Mums ir palikuši vēl divi darba kārtības punkti. Otrajā darba kārtības punktā vēl palikušajā mums piedalīsies dalība valstu, es atvainojos, Eiropas parlamenta deputāti un eh, desmit ir no dalību valstu parlamentiem un septiņi no Eiropas parlamenta. Varbūt mēs varam dot eh, vārdu pēc kārtas pārmīšas. Vispirms no dalību valstu parlamenta, pēc tam no Eiropas parlamenta. Un ja pietrūksies laiks, tad es vairāk laika atvēlēšu dalību valstu parlamentiem, jo viņiem iespēja izteikties šādā formā nav tik bieži. Vispirms Bulgārijas parlamentā es dodu vārdu eh, dod vārdu Bulgārijas parlamenta pārstāvim. Trīs minūtes, varbūt vienojamies, ka trīs minūtes un pie tā arī paliekam. Jo mums ir jābeidz 18.30 un es varu paskaidrot, kāpēc. Vispirms mums ir jums sagatavota kokteļu pārtīja. Jūs varat tikties ar Eiropas parlamenta deputātiem, un vēl bez tam 18.30 tulki beidz savu darbu, konkrēti pēc chronometra 18.30. Un eh, mums droši vien būs grūti visiem strādāt vienā valodā. Tāpēc tiešām pieturamies pie trīs minūtēm, un es uzskatu, ka trīs minūšu laikā jau nu katrs var izteikties. Tātad vispirms es dodu vārdu Tanačau kungam no Bulgārijas. Lūdzu, trīs minūtes lūdzu. Благодаря, разбирам. Paldies, prieksēdētājs kundze. Jā, es saprotu, ka laiks ir dārgs, īpaši šādā fórumā. Uh, Un pēc eh, mūsu vārdiem mēs eh, dosimies projām. Es vienkārši vēlējos pateikt pāris eh, Bulgārijas nostājas. Mūs interesē vairāk aspekti. Vispirms, mums vajadzētu pieņemt zivju resursu adekvātas pārvaldības ideju. Un šādā pārvaldībā pēc iespējas lielākā mērā ir jāņem vērā dalību valstu specifika. Uh, Pārvaldībai ir jābalstās uz jaunākajiem zinātniskajiem datiem un jāņem vērā arī dažādu reģionu specifika. Ir svarīgi izveidot tādus kritērijus, kuri būtu spēkā visiem zivsaimniecības kopienas dalībniekiem, kur ievēlē, ievērotu visus pamatprincipus, ilgtspējīgus mērķus Tādiem noteikumiem ir jātiek izveidotiem Eiropas Savienības līmenī, un tomēr reģioniem vajadzētu nolēmt par to, kādus konkrētus pasākumus piemērot ilglaicīgu mērķu sasniegšanai. Nākamais, runājot par ilgtspējīgu zivju krājumu pārvaldību. Bulgārija un Rumānija ir vienīgās dalību valstis, kurām ir pieeja Melnās jūras reģiona zivju krājumiem. Un zivju krājumi Melnajā jūrā nav adekvāti pārdalīti. Mums ir jāmēģina uh, rast risinājums ar mūsu kaimiņiem, uh, kuri savukārt piemēro citu sistēmu un līdzīgi. Jebkurā gadījumā Bulgārija iestājas par uh, akvakultūru sistēmas palielināšanu, jo tas varētu būt ārkārtīgi veiksmīgs zivju resursu krājuma palielināšanas instruments. Nākamais ir struktūra politikas instrumenti un finanšu atbalsts. Ļoti svarīgs jautājums Bulgārijai. Mēs ticam, ka publiskajam finansējumam ir jāturpinās arī nākamajā finanšu periodā, jo ir tādas aktivitātes, kuras nevar īstenot bez valsts finansējumu, piemēram, flotes nomaiņas jautājums. Un visbeidzot, piekrastes zvejas un nelielu apjomu nozvejas pārvaldība. Arī tas ir specifisks katrai dalību valstī, un tas iekļauj tādu kritēriju izstrādi, kurus vajadzētu izstrādāt gan dalību valstu, gan reģionālā līmenī. Jo tādā veidā mums izdosies pēc iespējas labāk aizsargāt gan zivju krājumus, gan aizsargāt uh, akvasistēmas, gan aizsargāt arī uh, jūras biotops. Uh, Bulgārija uzskata, ka līdz 12 metriem vajadzētu ļaut zvejot vietējos ūdeņos, 12 jūdzēs. Paldies! Un tagad es dodu vārdu Bezbares kundzei no EPP. Eh, e EP. Paldies! Es eh, vēlētos pateikties par to, ka mēs izveidojām šādu iniciatīvu un mums ir iespēja iepazīties ar dažādu uh, dalību valstu idejām. Šobrīd mēs visi esam būtiskas reformas priekšvakarā. Pie, zivs, eh, pie kopīgā zivsaimniecības politikas reformas ir strādāts jau kādu laiku, un viss ir viensprāts, ka tā ir nepieciešama. Reforma patiesībā runā par tiesībām un garantijām. Tātad, ko nozīmē tiesības un garantijas? Mums ir jāizsver, kādi ir plusi un mīnusi un kādas varētu būt sekas ilglaicīgākā periodā. Mums ir jāmēģina izvairīties no tāda pārvaldības modeļa, kas nenāk par labu zivsaimniecībai. Jā, tas visiem ir skaidrs, un mums ir jārunā arī par individuāli nododamajām kvotām. Jā, tas visiem ir skaidrs, un tomēr bieži vien vēlmes un cerības un sasniedzamais ir pretrunā viens ar otru. Šeit netika īpaši daudz runāts, patiesībā tika, bet ne īpaši daudz par maza apjoma zvejniecību, par maza apjoma zvejniekiem. Komisāri teica eh, par šīm individuāli nododamajām kvotām. Līdz šim bija tā, ka no sākuma tika pārdotas kvotas tas, un bija arī citi mehānismi. Un tomēr ir svarīgi, lai šeit mēs noteiktu kādus, kādas robežas un griestus. Esam runājuši arī par starptautiskiem nolīgumiem, pret kuriem mēs iz, izturamies ar īpašu piesardzību, īpaši, ja tas attiecās uz zivīm. Uh, Es nezinu, kāpēc tas tā ir, jo citās jomās starptautiskie nolīgumi tādu skepsi neizraisa. Varbūt, ka šajos starptautiskajos nolīgumos vajadzētu vairāk pieminēt ētiskos aspektus un, ētiskos aspektus un demokrātiju. Ilgtspējīga zvejniecība ir saistīta ar vidi, arī ar ekonomisko un sociālo aspektu, un mums ir jāmēģina pašiem to risināt. Mums ir jāmēģina nodrošināt tādu zivju krājumu, kas būtu ilgtspējīgi. Tāpēc es personīgi domāju, ka mums nevajadzētu e, runāt par e, tādām konkrētām reformām, jo varbūt tās vairs nevarēs darboties nākotnē. Prieksēdētāji. Es tagad dodu vārdu e, Francijas pārstāvēji Frerokundzei. Jā, man ir vairāk jautājumu, kas būtu uzdodam komisārs kundzei, piemēram, Bretaņa. Bretaņa ļoti kritiski e, izturās pret e, pārmērīgām kvotām e, un to, ka Eiropas Savienība tās nosaka savā līmenī un nevis reģionāli. Un tomēr par kvotām būtu jāskatās reģionāli. Bre Bretaņa ir ļoti līdz šim ievērojusi visus noteikumus un ko mums vajadzētu darīt, lai šīs kvotas būtu daudz adekvātākas. Tas ir pirmais. Otrais jautājums ir saistīts ar jauno KZP politiku, tās reformu. Varbūt, ka mums vajadzētu izveidot savu veidu oficiālu marķējumu, jā, ja zvejnieks vai flote atbilst kādiem konkrētiem kritērijiem, lai mēs varbūt neimportētu tādus produktus un ražojumus, kuri neatbilst mūsu prasībām. Un visbeidzot, komisārs kundze. Bieži vien jūs runājat par vietējiem iedzīvotājiem, piekrastes reģioniem, bet es uzskatu, ka Eiropas Savienības līmenī bieži vien pieņemtie lēmumi neņem vērā vietējos iedzīvotājus. Kā jums liekas, šos aspektus varētu risināt priekšsēdētāji? Paldies Laloks kundzei no Francijas. Un tagad Kadek kungs, priekšsēdētāja vietnieks. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie deputāti. Šāda veida fórumā Mums vajadzēja tikties jau sen, jo tikai šādā veidā mēs varam uzklausīt dalību valstu teikto, un dalību valsts savukārt tiešā veidā var dzirdēt Eiropas parlamenta idejas. Tā kā laika mums nav daudz, tad varbūt vairāk tagad vēlētos pieskarties tiem reģi, tam, ko tikko teica Bretaņas pārstāvja, jo es nāku no Bretaņas. Jūs pieminējāt importu. Patiesībā tā ir milzīga problēma, un Eiropas parlamentā par to jau ticis runāts, jo 60% no visā Eiropas Savienības zivju patēriņa mēs importējam. Ja mēs vēlamies saglabāt Eiropas zivsainiecību kā sektoru, tad ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs tādus pašus kritērijus izvirzītu arī importētajiem produktiem, kā mūsu pašu ražotajiem produktiem. Pretējā gadījumā mēs pieļaujam tādu konkurences izkropļojumu, kas mums pat sapņos nerādās. Nākamais, gan socioekonomiski, gan vidas ziņā mums ir jāizstrādā izsekojamības kritērija. Un tas attiecās arī uz tiem produktiem, kas nāk no tuvajiem austrumiem. Nē, es atvainojos. Arī no Āzijas, jo tur izsekojamība nav tik spēcīga. Vēl bez tam ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs eh, saglabātu adekvātas muitas nodevas. Jā, godātie kolēģi, es um, sagatavošu ziņojumu, kuru iesniegšu komisijai un ir paredzēts eh, to iesniegt 2. jūnijā, un es ceru, ka jūlijā parlaments par to balsos. Ko es vēlētos šeit pieminēt, ir zivju krājumu nozīmīgums Eiropas saimniecībā un dažādās nozarēs. Mēs, protams, varam runāt par tehniskajiem aspektiem, bet, nu, ja mēs neatrisināsim importu problēmu, tad pēc 15 gadiem Eiropas zivsainiecība vairs neeksistēs. Jūs varat ticēt manam vārdam. Es piekrītu iepriekšējai runātājai un vairāk citu runātāju to pieminēju, jo pirms viņas. Piekrīt arī komisārs kundzei, ka individuāli nododamās kvotas dažādās dalību valstīs varbūt, ka varētu to izmantot kā risinājumu. Jā, paldies Kadeka kungam, turpina prieksēdētāji. Tātad es teicu nacionālā līmenī, jo mēs jau it kā domājam vienā, vienā gultnē un tomēr varbūt izsakamies dažādi. Kaut arī, jā, protams, jūs redzat, jūs runājat no vienas politiskās grupas, es no citas, un dalību valsts parlamenta pārstāvi tagad to redz. Nu, bet jā, viņiem arī ir jāzina, ka e, arī mūsu parlamentā ir dažādi viedokļi. Pilnīgi saprotu. Jā, tā tad ir, ar, protams, ir ļoti patīkami jūs uzklausīt, e, un e, ir, protams, patīkami, ka ir dažādi viedokļi, mēs jau dzīvojam demokrātijā. Uh, Un tomēr mums ir jācīnās par to, lai zivsaimniecības politika būtu ilgtspējīga. Un tagad es dodu vārdu Francijai, vēlreiz Francijai. Un eh, es dodu vārdu nākamajam runātājam, Lekona kungs lūdzu. Oui. Merci, madame la présidente. Monsieur Lecoux, oui, en effet. Euh, si vous le permettez, euh, je voudrais... Euh... Jā, uh, Lecoux kungs. Uh, Priekšsēdētāji kundze, es varētu, vēlētos eh, izpaust savu viedokli. No vidusjūras reģiona puses. Šķiet, ka zvejnieki vislabāk spēj novērot, kas notiek jūrās. Un bieži vien noteikumi kurus mēs um, esam izstrādājuši, uh, bieži vien attiecas uz citām jūrām, bet ne uz vidusjūru. Tā kā situācijas mēdz atšķirties, mums ir uh, jāizvērtē uh, esošie apstākļi katrā jūrā. Vidusjūra atšķiras no citām Eiropas Savienības jūrām. Un tādēļ es um, vēlētos uh, lai eh, šīs atšķirības eh, tiek ņemtas vērā KZP reformas ietvaros. Eh, aplūkojot šo jautājumu no vidusjūras zvejnieku viedokļa. Šeit ir tradicionālas zvejniecības sistēma, un ja mēs skatāmies uz to, kas notiek citviet ar velkošajiem tīkliem, šeit šādi tīkli ir bijuši arī izmantoti vidusjūrā, taču mēs aplūkojam citu esošo ekipējumu. Es domāju, ka mums ir jāizstrādē sistēma, kurā zvejnieki paši atbild par savām zvejniecības darbībām, jo viņi vislabāk spēja novērot apstākļus. konkurence no uh, valstīm ārpus Eiropas Savienības. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo šajās valstīs ir, um, uz šīm valstīm attiecas citi noteikumi. Un mūsu Eiropas Savienības zvejnieki nevienmēr saprot šo situāciju. Attiecībā uz uh, norakstīšanas sistēmām. Uh, par uh, kuģu norakstīšanas kompensēšanu. Vienbrīdi uh, eh, tika aicināts cilvēki pievērsties uh, kādai konkrētai zvejniecības metodei, taču tad vēlāk šī politika tika mainīta. Ja runājam par um, cita veida zivīm, eh, šajā gadījumā par eh, austerēm. Es domāju, ka šeit ir eh, nepieciešama papildus regulējums. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad polijas kolēģis Ročkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. attiecībā uz jautājumu par individuāli nodādumajām kvotām. Šī ir kļūst par tādu veidu kā Bastīliju. Es vēlētos tikai pacelt jautājumu, kas saistīts ar uh, Igaunijas parlamenta pārstāvi, kā arī ar Islandi, attiecībā uz šīm uh, nododamajām kvotām. Mums ir uh, piemēri, kā šī sistēma ir pielietota iepriekš daudzās vietās pasaulē. Un, piemēram, pārstāvis no eh, Dānijas runāja par eh, kvotu eh, riskiem saistībā ar nelielajām piekrastes zivsaimniecībām. Es vēlētos tikai bilst, ka mums ir bijusi ļoti laba pieredze. Eh, Sekretārijāts arī ir ļoti eh, daudz mums palīdzējis. Mēs esam varējuši izpētīt, kas notiek ar piekrastes eh, zivsaimniecībām, jo bieži vien lielās, lielie uzņēmumi var pilnībā iznīcināt mazās zivsaimniecības. Uh, Un nelielajām zivsainiecībām jābūt iespējai strādāt, viņām ir jābūt iespējai cīnīties. Un kad runājam par uh, līdzsvaru starp lieliem uzņēmumiem un mazajām zivsaimniecībām, tad uh, tas ir arī jāņem vērā, izstrādājot šīs kvotas. Man nav uh, apstiprinājumi tam, ka uh, Um, mūsu valdība piekrīt šo kvotu izstrādē. Man ir uh, jāpievērš uzmanība arī šo kvotu uh, trūkumiem. Runājot par uh, Baltijas jūras zivsaimniecībām, es vēlētos teikt, ka mums uh, nevajadzētu eh, mēģināt eh, šīs nodadumās kvotu sistēmas ieviest eh, Baltijas jūrā kā pilotu programmu. Paldies! Jā, es izmantoju šo piemēru uh, iepriekš, bet jūs to nepieņēmāt. Es nezinu, kā iespējams domāt, ka tik pieminēta Ziemeļjūra, taču. Nu, visādi gadās. Tagad atgriežoties pie saraksta, kad Nelija Bemkundze no Vācijas Bundestāga lūdzu. Jā, paldies. Es vēlētos pateikties komisijai par iniciatīvas uzņemšanu zaļās grāmatas izstrādē. Un eh, cevišķi attiecībā uz Eh, riskiem un eh, zīvi krājumu izmantošanu. Es vēlētos komentēt zaļo grāmatu. Mēs ceram, ka nākotnē mēs eh, varēsim pieļaut zveju tikai balsoties uz zinātniskiem pētījumiem, nevis balsoties uz politiskiem lēmumiem, ko pieņem ministri. Svarīgs lēmums attiecas uz nozveju, eh, kas eh, nevar izdzīvot. Visai nozvejai vajadzētu tikt mērītai eh, vienlīdzīgi. Un šeit ir, protams, iespēja inovācijai. Protams, vienmēr būs kādi, kāda zudusī nozveja, neatkarīgi no tā, ko mēs darām. Uh, taču mums ir um, jādara viss iespējamais, lai um, nodrošinātu to, ka pēc iespējas vairāk uh, brīvība atlaisto zivju izdzīvo. Eiropas Savienība ir mēģinājusi izstrādāt ierobežojumus attiecībā uz nozveju, lai novērstu pārlieku lielu nozveju. Tas ir zināmā mērā sniedzis rezultātus, taču joprojām pastāv pārlieku liela nozveja, jo e, zvejniecības flotes kapacitāte ir pārlieku augsta. Tajā pat laikā ir arī ļoti daudz nelegālās zvejniecības. Taču mēs runājam šeit par e, publisku resursu, un tādēļ mums ir jāuzmanās, lai mēs eh, nepieļautu pārlieku augstu koncentrāciju, un tad runājot par šīm nododamajām tiesībām un kvotām. Mums ir jāaizsargā zvejniecība kā uh, vispārējais resurs un jānovērš privatizācija. Eiropas Savienībā vajadzētu ieviest atļauju sistēmu, kurā būtu jāmaksā 10% no peļņas par šo atļauju, vajadzētu būt tiesībām, kas e, balstītas uz ekonomiskajām iespējām. Zvejniecības subsīdijas vajadzētu atcelt un eh, zivsaimniecību veicināšanas eh, mēriem vajadzētu būt eh, saistītiem ar ekonomiskiem pamatojumiem. Vajadzētu arī uzlabot pārraudzību un pārskatīt starptautiskos zivsaimniecības nolikums. Jā, kolēģis vēlas izteikties. Jā, es vēlos tikai precizēt Es esmu kategoriski pret individuāli nododamajām kvotām. Es varbūt eh, izteicos neprecīzi. Mans draugs ir eh, devies prom, taču Bastīlija nav kritusi, un es pieturos pie savām pozīcijām. Komisija ir spērusi soli uz priekšu. Tas ir arī tas, ko es teicu iepriekš, un es vēlējos to precizēt un uh, mūsu apmierinājums, ko izjutām uh, pirms kādu laiku, ir nedaudz mazinājies. Jā, turpina priekšsēdētāji. Tagad vārds nākamajam runātājam. Un nākamais runātājs ir no Latvijas uh, Mārtiņš Roze. Nēsošā komisāra, uh, cienījamie parlamentārieši. Diemžēl man jārunā par procedūru jo žēl, ka tika pārskatīts latiņu alfabēts, no tā izslēdzot L burtu. Pārskatot kopējās zivsaimniecības politikas principus un izstrādājot jaunas normas nozares pārvaldībai, liela, nozīme, liela uzmanība jāpievērš administratīvā sloga samazināšanai uzņēmējiem, kā arī dalību valstu administrācijām, vienlaicīgi veicinot maksimālu caurskatāmību un vienkāršu pārvaldības sistēmu izveidošanu īpaši atbalstām ir reģionālā principa pastiprināšana tiesību aktu izstrādē un apspriešanā kas diskusiju Eiropas Savienības institūcijās padarīt viengabalaināku. Šādā veidā diskusijās varētu iesaistīties tikai tās valstis, kur flots reāli piedalās zvejā attiecīgajā reģionā, līdz ar to mazinot nacionālo ekspertu noslogojumu. Zivu resursu ilgtspējība ir viens no zvejniecības dzīvotspējas priekšnoteikumiem, tomēr jebkurai zveju ierobežošai un aizliedzošai darbībai būtu jāparedz kompensējoši pasākumi, lai nodrošinātu adekvātu ieņēmumu līmeni no zvejniecību atkarīgajos reģionos. Atļaušos atzīmēt, ka Latvijai ir vairāk kā 500 km gara jūras robeža, līdz ar to ļoti plaši reģioni ir atkarīgi no zivsaimniecības. Zvejas iespēju optimālu izmantošanu un piekrasts reģionu dzīvotspēju var veicināt daudzgadu nozvejas kvotu sistēmas izstrādi, kas ļautu zvejniecības nozarē iesaistītajiem uzņēmējiem labāk un ilglaicīgi plānot savu darbību. 12 jūdžu zonu saglabājam tikai dalību valstu zvejas kuģu pieejamībai, izņemot gadījumus, kad dalību valsts savstarpēji vienojās par savādākiem pieejamības nosacījumiem. Jāturpina šobrīd spēkā esošā relatīvās stabilitātes principa ievērošana saskaņā ar kuru zvejas iespējas piešķiram tikai balstoties uz vēsturisko nozveju uz to, ar to ierobežojot pārmērīgas zvejas kapacitātes piesaistīšanu noteiktu reģionu zvejas resursiem. Būtu nepieciešams pilnveidot sniedzamā atbalsta forma, piedāvājot tām kopienas dalību valstīm, kuras ievērojam vai pat pilnībā reāli sabalansējušas floti ar pieejamiem resursiem, pielietot labvēlīgākus modernizācijas nosacījumus saglabātajai flotei nekā tām dalību valstīm, kuras sabalansēšanu nav veikušas vai īstenojošas to salīdzinoši mazos apjomos. Kopienas efektīvas līdzdalības nodrošināšanai zvejas kontrolē starptautiskajos un dažādu reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju ūdeņos, kuri atrodas ārpus kopienas jurisdikcijas, svarīgi attīstīt praksi kurā kontroles tehnisko nodrošinājumu organizētu un finansētu centralizēti ar eiropas zvejas kontroles aģentūras starpniecību bet dalībvalstis savu ieguldījumu sniedz nosūtot nacionālos inspektorus. Šādi tiktu stiprināti Eiropas zvejas kontrolas aģentūras loma un darbības motivācija, kā arī nodrošināta optimāla kontrole un finanšu resursu ieguldījums no kopienas puses. Paralēli jūras akvakultūrai politikas veidošanā un atbalstu lielāku uzmanību jāpievērš tradicionālai iekšējo ūdeņu akvakultūras attīstībai, jo ne visām valstīm ir pieejama uh, jūras akvakultūra gan uh, geogrāfisku, gan klimatisku uh, uh apstākļu dēļ. Un visbeidzot, zvejas kvotu apmaiņa uh, būtu vēlama tikai nacionālo administrāciju līmenī, uz starptautisko līgumu vai nolīgumu pamatu, bet nebūtu pieļaujama starp individuāliem zvejniekiem, starp dalību valstīm. Paldies! Sí, mu muchas gracias por, por eso. Paldies! Nākamais eh, Portugāles eh, pārstāvis. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākt ar to, ka gribu sveikt Nacionālo parlamentu pārstāvis. Es domāju, ka šodien esam redzējuši, ka ir pacelts, pacelt dažādi iebildumi, kas visi ir svarīgi. Un tie visi ir jāņem vērā šeit parlamentā, taču visvairāk, protams, tie ir jāņem vērā Eiropas komisijā. Vienlaikus es arī gribētu aicināt eh, Nacionālo parlamentu pārstāvis, lai viņi nākamajos mēnešos rūpīgi sekotu eh, šiem jautājumiem, it sevišķi, lai viņi sekot šiem jautājumiem šī gada nogalē. Mums šis jautājums ir eh, ļoti rūpīgi jāuzrauga. Kamēr tas attīstās, es domāju, tas būs ļoti svarīgi Tad es vēlētos runāt par pārlieku lielo kapacitātu un nododamajām kvotām. Kapacitāte vairāk runātāji šodien jau ir teikuši, ka reālā situācija ir ļoti atšķirīga visā Eiropā. Kāds, iespējams, ka pārstāvs no Bundestāga, teica, ka nepastāv Eiropas flote, ir nacionālās flotes. Un nacionālās flotes pēdējo 20 gadu laikā ir piedzīvojuši ļoti dažādus likteņus attiecībā uz eh, kapacitāti, un komisāri arī uz to atsaucās. Un eh, noklausīšanās eh, laikā pirms komisāra amata ieņemšanu viņa arī runāja par šo jautājumu. Runājot par pārlieku lielo kapacitāti vispārīgos vilcienos. Eh, zaļajā grāmatā tiek atspoguļot situācijas sarežģītība, kas ir ļoti atšķirīga eh, flotes ziņā, resursu ziņā, kā arī eh, zvejniecības aprīkojuma ziņā. Tā ierosināt kādu vienotu risinājumu bez reālās situācijas izvērtēšanas, manuprāt, nav labs risinājums. Tagad attiecībā uz nododamajām kvotām. Man jāsaka, ka komisijas priekšlikums ir diskutējams. Tas tiek prezentēts kā vienīgais iespējamais risinājums, taču es domāju, ka tas nav pieņemami, jo šīs nododamās kvotas nav vienīgais iespējams risinājums ziņotāji par zaļo grāmatu teica, ka ir konsens par zaļās grāmatas vadlīnijām. Tas ir tiesa, taču kas izceļas ir, ka jebkuras atsaucas uz šīm kvotām ir izņemtas no ziņojuma projekta kas attiecas uz šo mēru piemērošanu nacionālā līmenī. E, man ir daudz, kas vēl sakāms, taču es e, beigšu. Es tikai vēlos pieminēt, ka nav garantijas. Ja kāds darba devējs no vienas dalībvalsts vēlas nopirkt e, kvotas no citas dalībvalsts, tad šeit nav nekāds paskaidrojums, kā tas būtu iespējams, vai tas vispār būtu iespējams, kā risināt šo situāciju. Jā, turpina priekšsēdētāji. Tagad vārdu dodu Rumānijas pārstāvim Obamu kungam. Priekšsēdētāji, kolēģi, es pārstāvu Dulčus reģionu šeit ir 55% <clears throat> Rumānijas zivsaimniecības resursu. Rumānijā ir Nacionālās zivsaimniecības uh, programma, kas ietilpst uh, lauksaimniecības vispārējā programma. <clears throat> Taču šī zivsaimniecības programma tiek uztverta uh, e, vispārējos ietveros. šī programma nodrošina ilgspējīgu zivsaimniecību attīstību, kā arī papildu eh, pakalpojumu attīstību. Mums ir arī eh, zvejnieku organizācijas, kas eh, piemēro šos mērus. Attiecībā uz zaļo grāmatu mēs atbalstam akvakultūras attīstību, lai novērstu resursu iznīcināšanu Mēs arī uh, atbalstam reģionālo konsultāciju politikas ietvaros. Mēs arī um, atbalstam um, noteikums attiecībā uz uh, iepakojumu un uh, marķējumu. Mēs vēlētos apskatīt šos jautājumus, ņemot vērā arī vides jautājumus, sociālos jautājumus, kā arī tradicionālo zivsaimniecības eh, zvejnieku kopienu attīstību, eh, jāņem vērā arī eh, lauku turisma attīstība. Mēs arī vēlētos apskatīt iespējamos attīstības virzienus Melnajā jūrā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad Eiropas parlamenta pārstāvis. Eh, Luban kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es vēlētos pateikties pilnīgi visiem kolēģiem, kuri šeit ir ieradušies no visām Eiropas malām. Bija ļoti interesanti uzklausīt jūsu visu viedokli. Es eh, vēlētos varbūt pieminēt citu lēmumu, citu nolēmumu, kas tika pieņemts Eiropas Savienības līmenī. Tur runa gāja par integrēto jūr, jūras politiku. Uh, Eiropas Savienība toreiz izvirzīja mērķi nodrošināt labus vides standārtus līdz 2020. gadam visās Eiropas Savienības jūrās. Un varbūt, ka to arī mums vajadzētu ņemt vērā reformējot KZP. Mēs nerunājam tikai par ZP, kas nosaka to, kas notiek jūrās. Mums ir jāņem vērā arī integrētā jūras politika. Mums ir jāņem vērā arī suga aizsardzības likumdošana un biotopu likumdošana. Runājot par individuālajām nododamajām kvotām, mēs zaļā grupa šajā parlamentā uzskatām, ka vajadzētu domāt arī par to, par kādām zivju sugām mēs vēlamies prioritizēt. Protams, ka mēs vēlamies nodrošināt un esam pārliecināti, ka zivs jūrā pieder visiem. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kā mēs pārvaldam šos resursus, kā veicinam zivju krājumu palielināšanos. Mēs vēlētos savienot zivsaimniecības tiesības ar tiem, kuri zvejo vidē visdraudzīgāk un sociāli ekonomiski visilgtspējīgāk. Piekrīt Dānijai, kur pavisam nesen stāstīja, ka tas, kurš uh, selekcionēti zvejo, kas izmanto vismazāk degvielas un izmanto selektīvos zvejas trīkus, tiem vajadzētu dot atbalstu. Tāpēc mēs uzskatām, ka resursu izmantošana selektīvi būtu ļoti veiksmīga. Mēs uzskatām, ka visas subvencijas, kuras nāk par ļaunu zivsaimniecībai, ir jāaizliedz. Nākamais ļoti destruktīvs ir Nod, uh, ir ar akcijas nodokli neaplikt kuģu degvielu. Tas nenāk par labu zivju krājumiem. Tas nenāk par labu nevienam, un galvenokārt jau jūrai un zivju krājumiem. Un es uzskatu, ka tas arī ir sava veida ekonomisks motīvs, lai turpinātu pārmērīgi nozvejot. Jā, mēs iestājamies par tā saucamo vidas marķējumu visiem zivsaimniecības produktiem. Tas ir skaidrs, tam vajadzētu būt skaidram pilnīgi visiem. Mums vajadzētu e, nodrošināt šādu ekoloģisko marķējumu, kas parādītu gan patērētājiem, ka zivs ir laba, gan arī zivīm labāku dzīvi jūrās. Uh, Ārējie nolīgumi, ko Eiropas Savienība ir noslēgusi ar citām partnervalstīm, ļoti svarīga daļa, nedrīkstam to aizmirst KZP reformās. Šajos nolīgumos runa parasti iet par konkrētām lietām, un mums vajadzētu to, šādus noslīgumus noslēgt tikai ar tām valstīm, kuras eh, arī zivsaimniecības resursus pārvalda labi. Paldies! Turpina priekšsēdētais kundze tagad Slovākijas Vārds vārdā Levoska kungs, lūdzu. Ďakujem za slovo, vážená pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovi. Paldies, prieksēdētājs kundze. Paldies, godātie kolēģi, bērkārtīgi interesanti dzirdēt jūsu viedokļi. Slovākija uzskata, ka saldūdens zivsainiecības politikai vajadzētu būt konkrētai un at, atsevišķai daļai, jo tai ir gan konkrēta zivsainiecības rīka, gan arī konkrēta zivju krājuma pārvaldība. Vismaz mēs, Slovākija, valsts bez jūras robežas, uzskatām, ka mums vajadzētu šādu iekšējo ūdeņu zivsainiecības politiku. Vēl bez tam uzskatām, ka varbūt vajadzētu padomāt par uh, Eh, kopīgas laboratorijas izveidi, un šajā laboratorijā vajadzētu runāt par zīvju krājumu ilgtspējīgu uzturēšanu. Nākamais. Eh, Malahīda zaļā palielināšanās ūdeņos eh, nenāk par labu nevienam, un Slovākija vēlētos uzsvērt, ka zivsaimniecības produkti no trešajām valstīm, tos vajadzētu kontrolēt Eiropas Eh, atbildīgajām iestādēm un pieņemt adekvātus lēmumus. Vēl bez tam vēlētos uzsvērt, ka Eiropas Savienības likumdošana, kas attiecās uz pārtikas drošību, attiecās jau arī uz zivsaimniecības produktiem. To nedrīkstam aizmirst. Nākamais - saldūdens zivju resursu pārvaldība. Šeit ir būtiski atcerēties, ka ir nepieciešams izveidot līdzsvaru starp zivju resursu aizsardzību, uh, Un, piemēram, nākamais ir eh, direktīvas, kuras aizsargā tos eh, saldūdens dzīvniekus, kas eh, zvejo zivis, proti, piemēram, ūdrs. Prieksēdētāji, tagad es vēlētos dot vārdu Galagar kungam. Lūdzu, paldies, prieksēdētājs kundze. Vispirms es vēlētos pateikt, ka ir ļoti svarīga šāda viedokļa apmaiņa, un tas eh, no jebkuras perspektīvas raugoties ir ārkārtīgi veiksmīgi. Es eh, uzklausīju īrijas deputātu teikto, es uzklausīju, ko teica īrijas delegācija, un patiesībā viņi pateica tieši to pašu, ko es šeit saku katru dienu, tāpēc runāšu lakoniski. Es eh, esmu ar vien vairāk pārliecināts, ieklausoties visu dalību valstu pārstāvu teiktajā, ka reģionalizācija ir viens no būtiskākajiem aspektiem nākotnes KZP, un uzskata, ka lai arī kas, lai arī ko darītu Eiropas komisija, mēs agrāk vai vēlāk atgriezīsimies pie reģionalizācijas. Ir vesela virkne labu, ir šausmīgs blakus troksnis, jo runātājiem zvana telefons. Ja mēs vēlamies aizsargāt nelielos zivju krājumus, tad mums tas ir jāiestrājā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 Tūkojums turpinās. Runājot par individuālajām nododamajām kvotām un nodokļiem, tie jau nekad nebūs perfekti. Varbūt, ka mums vajadzētu to izprast sīkāk. Runājot par individuāli nododamajām kvotām, tas būs viens no pamatpilāriem šajā pārskatītajā KZP. Protams, ka mums ir jāmēģina optimizēt um, kuģu nodošanu lūžņos, taču Viss kopā mums ir jāmēģina pateikt zvejniekiem, ka, piemēram, tāda nozveja, kura tiks izmesta pēc tam jūrā, zivs tiks izgāsts jūrā, mums vajadzētu nodrošināt, ka akvakultūra to kaut kādā veidā kompensē. Mums ir jānodrošina akvakultūras konkurētspējas palielināšanās gan dalību valstu, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Zivju imports no trešajām valstīm mēs varētu to e, savā veidā atbalstīt, atbalstot akvakultūru. Un kam tad ir vairāk zināšanu, varbūt, ka ne gluži zinātnisku, un tomēr, kuram tad ir vairāk zināšanu kā tiem, kuri strādā ar zivīm, kur ir zvejnieki, kur ar to nodarbojas ikdienas? Tāpēc e, mums ir jāmēģina visa KZP reforma balstīt uz zinātniskiem pamatiem. Un, protams, ir jābūt arī juridiskajam pamatojumam. Daudzi šeit apgalvo, ka individuāli nododamās kvotas nav adekvātas. Uh, Mēs šeit nevaram piedalīties koplēmumu procedūrā lēmumu pieņemšanā. Es zinu, ka katra dalība valsts par to nolem pati. Es zinu, ka mana, manis pārstāvētā dalība valsts nevēlas iet šādu ceļu un mums ir jā, jāstrādā tāpat kā iepriekš. Mēs nevaram vienkārši pateikt, ka agrīnai pensionēšanai mums nav naudas. Nē, tas nav nekāds arguments. Mums ir jāraugās E, uz citiem risinājumiem, jo zvejnieks, kas ar visu mūžu strādājis, vairs nespēja to darīt 55 gadu vecumā, jo viņam uzdod veselība. Mums e, ir jāmēģina padarīt šis darbs atraktīvāks arī jaunajiem. Tātad noslēgumā es uzskatu, ka mums ir bijusi ļoti veiksmīga diena, komisija ir gatava uzklausīt, es ceru, ka tā ņems vērā virkni šeit izteikto rekomendāciju un ka mums izdosies sadarboties. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un tagad Spānijas deputāta vārdā Varielis kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es pārstāvu Spānijas parlamentu. Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos vēlreiz jums atgādināt, ka Šobrīd eh, mēs runājam par kopsīgās zivsaimniecības politikas eh, nomaiņu. Es vēlētos eh, jūs uzaicināt uz Spāniju, lai jūs varētu mūs apmeklēt un baudīt gan čalzims, gan zīves. Un Spānijā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Zvejniecība vispār ir ļoti svarīgu uh, vietu, mēs esam lielākie zivju produkcijas patērētāji visā Eiropas Savienībā. Mums ir vesela virkne reģionu, kas pilnībā ir atbild, atkarīgi no zvejniecības. Mans kolēģis kongresā Trahija kungs jau uzsvēra, cik ārkārtīgi svarīgi uh, ir šie procesi un cik lielu uzmanību tam ir pievērsus Spānija prezidentūra, kā arī mūsu politiskā grupa, EPP grupa, ir izstrādājusi virkni instrumentu, eh, dokumentus, kurus es aicinātu jūs izlasīt. Ja jūs vēlētos eh, tos iegūt, varat man pajautāt, jums tos nosūtīšu. Šī iniciatīva ir svarīga arī tādēļ, ka daudz cilvēku šeit ir izmantojuši iespēju paust savu viedokli jo galgalā tās ir debates e, starp parlamentiem, tās interesē arī plašāku sabiedrību, un tas notiek arī starp dalībvalstu valdībām. Man nav daudz laika izteikties, bet vēlētos pievērsties dažiem no pasākumiem, mm, kas, manuprāt, ir svarīgi un ko jau ir minējuši mani kolēģi e, senātā, par ko es gribētu savukārt informēt jūs. Eh, pirmkārt jau tādēļ, ka eh, Spānijai ir pietiekami daudz nozīmīgu zvejas ostu. Un eh, zivsaimniecības jomā tās reformai neapšaubām ir saistība arī ar politiskiem mērķiem. Šeit ir sociālajie aspekti iesaistīti, ekonomiskie aspekti un vidas aspekti. Taču es domāju, ka nebūtu prātīgi kādam no tiem piešķirt prioritāti. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir jābūt atšķirīgam režīmam mazajām uh, flotēm, mazajiem zvejas kuģiem. Tas jau te šeit tika minēts vairāk kārt, bet ir ļoti svarīgi atrast optimālu definīciju tam, ko mēs saprotam ar eh, mazo zvejniecību. Tas pats attiecas arī uz eh, čalzivju, uz eh, vēžveidīgo, uz molusku un gliemeņu zvejniekiem. Tātad šie te sociālie aspekti ir svarīgi un nemaz jau nerunāju cik svarīgi no kultūras viedokļa ir saglabāt nozari. Tālāk runājot par individuāli nododamo tiesību ieviešanu, to mēs nevaram atbalstīt. Un e, jautājums atkal par šīm cenām. Te tiešām ir jāpaskata šis process, taču ir jāatcerās, uh, Eh, cik lielā mērā tas ir saistīts ar risku. Protams, ka ir svarīgi, lai mēs saglabātu ilgtspējīgu eh, nozari, un Galahera kungam tiek lūgts izslēgt mikrofonu, un tagad Eiropas parlamenta vārdā Hatonkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es šeit pārstāvu skotu nāciju un tās zvejniekus. Un um, mēs eh, pārstāvam 70% no apvienotās karalīstas eh, zivsainiecības interesēm. Un Skotijas eh, zvejas teritorija aizņem 20% no kopējiem Eiropas Savienības ūdeņiem. Uh, Un kolēģi varbūt būs pārsteigti uzzināt, ka mēs šeit neesam pārstāvēti, mums šeit nav mūsu nacionālais parlaments, nav šeit pārstāvēts, mums ir bijušas vēlēšanas, bet tās ir, bij, tās, mēs mēģinājām organizēt, un tur nebija īpaši veiksmīgs šis process, bet būtībā tas jau nav nekas jauns uzzināt, ka apvienotās karalistes uh, parlaments neizvirza uh, zvejsaimniecības eh, jautājums kā prioritāts Eiropas Savienības diskusijās. Šajā formā gandrīz katrs runātājs sacīja, ka reģionālā pārvaldība ir laba doma, ņemot vērā mm, to, kas, ko dara, kādas ir variācija iespējas un tā tālāk. Uh, Runājot par nododamajām tiesībām, es esmu dzirdējis ļoti daudz negatīvas piezīmes un daudz skepticisma. Vismaz tā, kā tās tiek piedāvāts komisijas līmenī. Es pieņēmu komisārs apgalvojums, ka viņa vēlas aizsargāt nacionālās flotes un to tiesības bet es esmu pārliecināts par to, ka ja būs priekšlikums liema, eh, līmenī, lai eh, ieviestu šīs nododamās tiesības, tad cilvēki teiks, nu jā, mums ir kopējais tirgus, tā kā eh, ir jāstirgo šīs tiesības pa visu Eiropas Savienību. Un Dānija tiks minēta kā uh, veiksmes stāsts. Es gribētu teikt, ka tas bija veiksmīgi tāpēc, Tāpēc, ka tas notika Dānijā priekš Dānijas un eh, pārējām eh, zvejas nācijām vajadzētu to saprast un eh, samērot ar saviem apstākļiem. Runājot par mazajiem kuģiem, mazajām flotēm, vai mums ir vajadzīga šī definīcija? Protams, ka mums ir jāaizstāv mūsu piekrastes kopienas un flotas, kas ir ļoti trauslas bet daži uzskata, ka Eiropas līmenī nevar noteikt, kas ir maza izmēra, kas ir maz. Šeit atkal mēs dzirdējam dažādas uzstāšanās. Daži uzskata, ka Kiprā mazs zvejas kuģis var ievērojami atšķirties no maza zvejas kuģa Skotijā. Maza kopiena ar mazu iedzīvotāju skaitu. Uh, to uztur, eh, piemēram, neliels skaits relatīvi lielu kuģu, kas ir lielāk kā tie, kas eh, ir eh, Maltā vai Kiprā. Tā kā mēs varbūt varētu atstāt to dalību valstu ziņā, kas ir jāaizsargā. Kāpēc mēs nevarētu nākt klajā priekšlikumu, ka ir jāveic zonāls, zonāla pārvaldība, nosakot noteikti teritoriju un ļaut uh, tām valstīm, kurām ir nozvēs tiesības, arī noteikti kādu veidu pārvaldības un uh, saglabāšanas, krājuma saglabāšanas metodas ir jāpiemēro. Um, jo tās nācijas, kas vislabākos panākums arī gūst saglabājot dzīvu krājumus, es te citu parunājoties ar Frāgas kundzi un Kadekungu, e, es secināju, ka nav iespējams izveidot kopēju politiku, kas varētu būt veiksmīgi Mums ir e, eh, 27 gadi pieredzes, eh, pieredzes Skotijā, kas to pierāda. Un tāpēc šeit ir jāpilnvaro Eiropas zvejas nācijas, tās valsts, kuras zvejo, lai e, viņas izveido pašas savus e, zivkrājumu saglabāšanas pasākumus, un tas nāks par labu mūsu visu nākotnē. Jā, paldies. Un tālāk no Spānijas senāta Vincentianos kungs. Paldies. Priekšsēdētāji, es pārstāvu Spānijas senātu un es esmu lauksainiecības un dzīvesainiecības komitejas loceklis. Vēlētos uzsvērt sociālo dimensiju. Eh, zaļajā grāmatā par KZP reklām, eh, reformu. Es gribētu uzsvērt arī sociālo dimensiju eh, KZP tajā nozīmē, ka, protams, mums ir vajadzīgs sociālais dialogs un ir vajadzīgi stimuli, lai veicinātu jaunus cilvēkus iesaistīties šajā nozarē, darboties tajā, bet e, tas nozīmē, ka ir jāpaukstina darba drošība uz zvejas kuģiem. E, Zīvzemniecības produkcija, pieprasījums pēc tās pieaug visā pasaulē, un šobrīd nav iespējams e, šo pieprasījumu apmierināt ar, tikai ar nozvejas palīdzību vien. Tādēļ arī akvakultūra, uh, ir vērsts uz to, lai censtos šo pieprasījumu apmierināt. Mēs arī Spānijā cenšamies veidot akvakultūru, kas būtu vidē draudzīga un nodrošināt augstas kvalitātes nekaitīgus pārtiks produktus patērētājiem. Un Spānija nesen ir iesniegusi priekšlikums par eh, to, kāda varētu būt akvakultūras nākotne veidojot atbilstošu pārvaldību, akvakultūrai nodrošinot ilgspējību un palielinot konkurētspēju. Un akvakultūra nākotnē spēlēs ar vien lielāku eh, lomu. Akvakultūra jāiekļau kopējās lauksaimniecības eh, politi kopējā lauksaimniecības politikā un jānodrošina tai uh, attiecīgā loma jo tā drīz būs ļoti svarīga nozara starptautiskajā tautsēmniecībā. Mēs saprotam, ka Eiropas komisija atbalsta šo iniciatīvu un, manuprāt, ir vērts norādīt, ka mums ir jāpieņem attiecīgie dokumenti, kad vien mums ir tāda iespēja to izdarīt. Mums ir jāmin arī maza apjoma piekrastes zveja kā daļa no KZP reformas. Ja mēs vēlamies eh, tā integrēt uzlūkot šo sektoru, tad eh, šo eh, sadaļu nedrīkst aizmirst. Tur ir nepieciešami īpaši pārvaldības instrumenti, ehm, atsevišķu mazo reģionu saglabāšanu, jauno zvejnieku apmācīšanu un atbilstošu apstākļu nodrošināšanu lai uh, nodarbinātība šajā sektorā būtu cilvēkcienīga. Paldies! Rodas kundze nākamā. Paldies, vai es arī varētu bilst dažus vārdus. Vispirms vēlētos pateikties visiem mūsu viesiem. Uh, jo mm, ir eh, skaidrs, ka parlaments ļoti nopietni uztver koplēmuma pilnvaras, kādas tam piešķir Lisabonas līgums, un tādēļ uh, ieguldījums no dalībvalsts parlamenta pārstāvjiem ir ārkārtīgi būtisks. Uh, kolēģi runāja par to, ka ekonomika un ilgtspējīga ir ārkārtīgi svarīgi uh, KZP, jo tikai ilgtspējīga zilsaimniecība uh, Uh, varēs saglabāt šo uh, publisko labumu, jeb vispārējo labumu un uh, saglabāt zīvis, uh, ko ēst arī mūsu, kuras ēst arī mūsu bēr, mazbērni. Jo jūs pastieties uz datiem, tad iznāk, ka uh, pārmērīgas zvejas sasniedz pat 88%. Mums ir jāsaglabā zivis, uh, lai tās būtu arī nākotnē. Uh, un tikai tādā veidā mēs varam saglabāt darbvietas, tradīcijas, eh, kas pastāv mūsu piekrasts kopienās. Mums ir jāizveido integrēta jūras eh, politika, jo Mēs redzam, kas pašlaik notiek, ja, piemēram, e, notiek sprādziens uz naftas platformas, kas ir izvietot okeāna, e, un kas notiek tad, ja jūras pārvēršas par izgāstuvēm, un tas nav saistīts tikai ar jūras transportu. Jūras nav tikai, e, tā teikt, ūdens autostrādes, tās ir svarīgas arī, zi, tās ir svarīgas zivju dzīves vietas. Un neaizmirsīsim ka uh, indus, šī te nozara ir ārkārtīgi sadrumstalota, eh, tā ir reģionāls īpatnības un tāpēc mums ir jāpiemēro eh, dabas aizsardzības likumdošana, bet jāņem vērā reģionālās īpatnības. Protams, nedrīkst aizmirst arī turisma industrija, kas ir tik svarīgi. Mm, zinātniskā pētniecība tā tika ļoti reti pieminēta šodien, manuprāt, arī tas ir svarīgi. Mums ir jānodrošina tas, lai mums būtu ap pa, eh, nu, lai mums nerastos nevajadzīga piezvēja, ir vajadzīgi kvalitatīvi zvējas rīki, eh, selektīvi zvējas rīki. Un šeit ir jāinvestē zinātniskā pētniecībā un izstrādē, lai mēs varētu modernizēt eh, zvējas rīkus. Ilgtspējība faktiski nozīmē arī atbilstošs kontrols mehānisms un inspekcijas. Uh, Vai mēs to esam jau izdarījuši? Es domāju, ka nē. Cik mums ir 120, drusku vairāk, inspektore Eiropas Savienībā, es domāju, to nepietiek. Finanšu ministri ir jāpārliecina par to, ka viņiem dziļāk jāparakņājas savās kabatās, lai inspektoros un inspekcijās tiktu ieguldīts vairāk. Es zinu, ka esmu pārsniedzis jau savu laiku, bet es domāju, ka KZP ietver eh, vēl daudz vairāk nekā mēs esam paspējuši izrunāt. Un eh, es eh, zinu, ka ēnu referenti no parlamenta arī atbalsta manu viedokli. Un tagad Teklinkungs. Tā tad eh, vispirms runāja vācieši, tagad ir Lārsons, tā tad no Zviedrijas. Paldies, ka mums ir šī iespēja atbraukt uz šajienu. Ļoti, ļoti interesants diskusijas. Un e, tomēr man ir zināms bažas par šo diskusiju argumentāciju. Izskatās, ka mēs šobrīd šeit sēžam un sadalām zivju krājumus, kur mums nav. Nav mums viņu. Un varbūt mācīsimies no vēstures kļūdām. Šodien astoņas no desmit e, komerciāli nozvejojumiem zivju sugām ir pārzvejotas, to krājumu izsīkst. Un to mēs darām ar Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu un par šo naudu. Paldies, ka mēs to zinām. Un, uh, Paldies, ka komisāri pateica, ka mēs vairs neatvēlēsim naudu kuģu norakstīšanai lūžņos, un paldies, ka mēs pat sakam stop zivju pārzvanošanai trešajās valstīs, un paldies, ka komisāri pateica, ka mēs vairs nesubvencēsim degvielu, jo degvielas neaplikšana ar nodokli ir novedusi pie tā, ka mums nav efektīvu motoru, ka mums nav efektīvu zvejošanas metožu, un es uzskatu, ka Eiropas iedzīvotājiem vairs nedrīkst likt subvencionēt neilgtspējīgu zvejniecību. Tas ir kauns. Es uzskatu, ka lielākais kauns ir tas, ka mēs nerunājam par politisku gribu. Mums trūkst politiskas gribas, jo zivsarnēcības politika balstās uz trīs stūrakmeņiem - ekoloģiskais, sociālais un ekonomiskais. Ja mēs neizvēlēsimies stāvēt uz visām trim kājām, tad mēs apgāzīsimies, un šobrīd KZP ir apgāzusies. Ir apgāzušās visas trīs kājas - sociālais, ekonomiskais un ekoloģiskais. Tāpēc mēs no Zviedrijas puses uzskatām, ka ekoloģiskais ir pirmajā vietā. Ekoloģija pirmajā vietā, pirmais punkts. Pēc tam mēs, protams, varam runāt tādas tēmas kā ilgtspējīgas kvotas, individuāli nododamās kvotas un tā tālāk, bet tas ir pēc tam. Jo, ja zivis pieder visiem, tad es nesaprotu, kurš tad tās var pārdot un kāpēc. Tad mums ir jābūt visiem iespējai zvejot mūsu kopīgajos ūdeņos, bet tad mēs nedrīkstam tās zivis pārdot, jo tās pieder mums visiem. Ļoti daudz interesanti diskusijas šeit. Mēs šeit runājām par ūdens pārvaldību kā tādu, par akva pārvaldību kā tādu. Nevienmēr arī ūdens izmantošana ir adekvāta. Varbūt mums jāsāk taupīt ūdeni. Varbūt, ka mēs zvejojam, lai e, paņemtu ikrus un audzētu jaunas zivis. Varbūt, ka mēs zvejojam, lai zivis izbarotu govīm. Varbūt, ka mums ir jāzvejo tāpēc, lai mēs veicinātu zinātnes attīstību. Jautājums ir, kurp mēs ejam, lai nebūtu tā, ka mēs e, kožam paši sev astē kā dumja čūska ļoti daudz diskusiju. Mēs runājām par zivju izgāšanas aizliegumu, un tomēr vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka galvenais ir, mums ir jāskatās uz ekoloģisko aspektu. Ekoloģiska ilgtspējīga. Jo, ja mums būs ekoloģiski ilgtspējība, tad mēs varēsim arī vairāk līdzekļu atrast KZP, tad būs vairāk zivju, kuras zvejot, jo mēs jau nevaram nodrošināt ekoloģi, ekonomisku ilgtspējību, ja mums nav ekoloģiskās ilgtspējības. Tā tad tas ir, tā ir mūsu pārliecība, ekoloģiska ilgtspējība. Frau Vorsitzende. Das ist äh, ein ganz wichtiges Forum, dass wir uns hier auch mal mit den Regionalpolitiken. Äh, paldies. Šis ir ļoti svarīgs forums, lai apspriestu reģionālo politiku. Vēl jāmin vairāki punkti. Es nevaru piekrist zaļo argumentam. Šeit runa nav tikai par politiskiem lēmumiem. Mēs Eiropā esam bagāti ar eh, dažādām zvejniecības kultūrām, dažādos ūdeņos, mums ir jābūt atbildīgiem. Viens piemērs. Mēs esam lielākais importa tirgus. Mums nepieciešams 10 miljonu tonu gadā. Taču ar saviem augstiem standartiem mēs varam atļauties tikai divus miljonus. Tad vēl ir eh, dažāds eh, ekipējums, ja mēs apskatām eh, savus Baltijas kolēģus un Skandināvijas kolēģus. Risku saraksts, kāds ir viņiem, apdraudēto sugu saraksts, tas ir Taču mums ir jāstāsta, eh, kā viņi mm, risina šos jautājumus. Tad attiecībā uz Ziemeļjūru un Skotiju. Šeit ir roņu populācija. Mēs kā bagātā Eiropa izšķērdējam tūkstošiem tonu uh, eh, zivju. Taču vienlaikus mums ir eh, nabadzīgās valstis, eh, piemēram, Āfrikā, kuras eh, mēs cenšamies ierobežot, mēs cenšamies viņus atturēt no zvejošanas caur dažādiem starptautiskiem lī, līgumiem. Vācijas pozīcija. Es novērtēju, ka kolēģis sniedz ieskatu šajā po pozīcijā. Uh, Taču mums vajadzētu varbūt eh, novērtēt, ka Eiropa ir lielisks kontinents ar ļoti plašu, eh, garu krasta līniju. Un runājot par eh, dažādām nelielajām zivsēmniecībām un to saistību ar turismu, šis ir aspekts, ko mums vajadzētu veicināt un attīstīt kopā. Paldies, saka priekšsādātāji. Pēdējais runātājs ir Kačikauska kungs no Polijas. Priekšsādātāja kundze, kolēģi no nacionālajiem parlamentiem, dāmas un kungi, daudzi svarīgi punkti jau ir pieminēti šajā diskusijā, un es nevēlos atkārtoties. saistībā ar eh, KZP daudz kas jau ir pateikts, taču viens svarīgs punkts ir um, rūpīga uzraudzība. Es domāju, ka tas nozīmē reģionalizāciju. Eh, jābūt arī eh, piemērotam zinātniskiem pamatojumam, lai mēs varētu pieņemt lēmumus. Un jādod uh, tiesības eh, pieņemt dažādas lēmumus arī vietējām eh, varas iestādēm eh, to kompetences ietveros. Es domāju, ka mēs varam paveikt vairāk, ja mēs sadarbojamies un būs lēmumi, kas mums būs jāpieņem saistībā ar Lisabonas līgumu gan vietējā, gan reģionālā varas iestāžu līmenī. Un es domāju, ka tam būs e, pozitīvs efekts. Es domāju, ka šodien paustie viedokļi tiks ņemt vērā ne tikai šeit, bet arī ārpusē. Es esmu uzklausījis daudzus cilvēkus šajā telpā, kas vēlas e, aizsargāt e, mazmēroga piekrastes zvēju. Un es domāju, ka mums ir jānodrošina, ka tiešām šīs zivsaimniecības tiek uh, par tām rūpējās. Jo šiem cilvēkiem ir jābūt iespējai uh, uzturēt savu pozīciju pret uh, lieliem uzņēmumiem, jo piekrastes zonās mums ir ļoti daudz mazmēroga zivsaimniecību. Paldies! Paldies, turpinam priekšsādātāji. Eh, Patrā kundze būs pēdējā runātāja. Es runāšu kā uh, dalībniece, nekā priekšsādātāja. Es vēlētos teikt, ka šī reforma ir mūsu pēdējā iespēja pārveidot KZP ja mēs vēlamies, lai zvejniecība būtu arī nozīmīga darbība nākotnē. Otkārt ir jautājums par eh, pārlieku lielo kapacitāti. Protams, mēs varam minēt eh, atsevišķu flotus, kurās nav pārāk liela kapacitāte, taču tomēr eh, Eiropā kopumā šī kapacitāte ir pārlieku liela. Un šī ir bijusi liela kļūme mūsu orģinālajā uh, Eh, pāraudzības plānā. Un eh, tad nonākam pie jautājuma par eh, elastīgāku pāraudzības modeli. Mums šim elastīgiem modelim ir jābūt diviem svarīgiem aspektiem. Mums ir jāievieš pareizi veida uzraudzība par zivsaimniecībām. Uh, Un šeit arī pieminams punkts, ko komisāri minēja par eh, nododamajām kvotām, kuras varētu piemērot eh, flotas segmentiem. Šis varētu būt labāks pamatmodelis, kurš varētu būt arī konkrēti spējīgs globalizētajā pasaulē. Runājot par uh, saimniecībām, kas ir konkurētspējīgas, tām ir jāspēj uh, sevi uzturēt, tām nevajadzētu reiķināties tikai ar eh, valsts finansējumu, jo, kā komisāra teica, tad šeit valsts finansējums nebūs pieejams. Un ja mēs turpināsim izmantot eh, pāraudzības modeļus, kas eh, balstās uz valsts finansējumu, tie sevi agrāk vai vēlāk izsmels, vai mums tas patīk vai nē. Taču mēs varam uzturēt šādas schēmas dažiem sektoriem, kas nespēja paši sev finansēt, taču mums vajadzētu veidot eh, šādus elastīgos modeļus, kā jau ieteica eh, komisāri, kā arī eh, FAO. Un tātad veidot modeļus, kas ir ekonomiski ilgtspējīgi un spēj paši sevi uzturēt. un ka arī varētu atrisināt problēmas, kuras mēs neesam spējuši atrisināt ar valsts finansējumu. Tātad mums ir jāmaina šis uh, finansējuma modelis, jāadaptē tas dažādām flotēm. Mums ir uh, jāveido finansēšanas modelis, kurā nav subsīdiju. Es uh, tagad došu vārdu komisijai uz piecām minūtēm, un pēc tam Petrāni kundzei, un tad arī eh, slēgsim sanāksmi. Tātad komisiju lūdzu. Eh, piecas minūtes, piecas minūtes. Es teicu piecas minūtes. Un tad es vēlētos vēl trīs minūtes pati, un tad mēs beidzam šo fórumu. Tātad jūs esat eh, ierēdnis un jūs esat strādājis ilgi, tāpēc jūs ziniet, kā lietas apkopot. Prieksēdētājs kundze, jā, patiesībā jautājumu, uz kuriem atbildēt ir ļoti daudz, bet eh, man sanāks atkārtoties. Man būs jāatkārto to, ko komisārs kundze jau teica. Vienā teikumā to varētu pateikt, ka mums ir jāizveido tāda sistēma, kas tiktu galā ar tiem izaicinājumiem, kur, ar kuriem sektors sastopas šobrīd un sastapsies tuvākajos desmit gados. Mums ir jāmēģina raudzīties uz tādu KZP, kas darbosies ne tikai 2013. gadā, bet arī pēc tam un ilgi pēc tam, kas varēs stāties pretī nākotnes izaicinājumiem un patiesībā šobrīd jau mēs runājam par 2022. gada plānu. Ko vēl piebilst? Varbūt vajadzētu parunāt par to, ka kaut arī komisija šobrīd izskata E, gan šo atzinumu, gan strādā pie zaļās grāmatas. Arī Markē kundze jau pieminēja vairākas idejas, bet e, viss šeit izsacītais, to mēs visi esam um, pierakstījuši, un galvenais jau bija ideja apmaiņa. Protams, ka mēs mēģināsim visas šīs idejas ņemt vērā un labās idejas arī īstenot dzīvē. Komisija, protams, izvērtēs to un mēģinās tālāk strādāt. Paldies! Prieksēji, paldies, un tagad pat trau kundze. Paldies, prieksēdētājs kundze! Jā, es e, lūdzu vārdu, tāpēc, ka es vēlējos runāt Portugāles vārdā. Pirmā, pirmkārt, kā portugālieta, un otrkārt, es vēlējos atbildēt arī uz vairākiem šeit izteiktajiem jautājumiem un komentāriem. Kāpēc es gribēju runāt kā portugālieta? Tāpēc, ka mums ir e, viena no lielākajām Eiropas Savienības flotēm, un mums ir arī tā saucamās pārjūra teritorijas, Azoru salas un citas. Uh, Pie tam Portugāla ir bijusi viena no tām dalību valstīm, kurās um, kūģu nodošana lūžņos ir bijusi viena no apjomīgākajām. Vēl bez tam vēlējos runāt pirms priekšsēdētājas nobeiguma vārdiem, arī tāpēc, ka, manuprāt, šī pēcpusdiena ir bijusi ļoti auglīga. Mēs esam dzirdējuši daudz idejas, mēs esam dzirdējuši daudz ko tādu, kas tikai vēlreiz pasvītro, cik būtiski ir izveidot platformu nākotnes darbam. Svarīgi runāt par to, ka KZP šobrīd ir ļoti sarežģīta, mēs vēlamies tās vienkāršošanu, mēs vēlamies lielāku uzmanību no visām jomām KZP un kopīgu ceļu ejam. Tāpēc eh, vēlētos pateikt, tas izskanēja jau vairāku fórumu dalībnieku teiktajā, uh, un ideja ir nedaudz pretrunīga. Tā tad runiet par individuāli nododamajām kvotām. Jautājums pamat pamatos ir tāds, ka uz to jau var skatīties drusku no pozitīvās gaismas un no negatīvās. Un individuāli nododamās kvotas ir tiešā saistībā ar reģionalizāciju. Ja mums neizdosies izveidot tādu reģionalizācijas modeli, kas darbotos, kas būtu pieņemams visiem, uh, Ja mums tāda neizdosies izveidot, tad šis jautājums joprojām būs pretrunīgs arī pēc desmit gadiem. Mums ir jārunā par adekvātu pārvaldību. Jā, ir jābūt elasticitātei, fleksibilitātei. Protams, ka nebūs vienāda politika pilnīgi visiem zvejsaimniecības reģioniem, un tomēr mums ir no, nepieciešama adekvāta reģionalizācija. Es uzskatu, ka reģionalizācija un decentralizācija ir viens no galvenajiem nākotnes KZP kritērijiem. Protams, ka mums ir jāizveido momenti, kā strādāt ar rūpniecisko nozīmi.